Jā, ja, meine sehr geehrten Damen. Dāmas un kungi, kolēģi, es vēlētos paziņot šīs dienas sanāksmi par atklāt, mēs varētu pieņemt darba kārtības projektu, ja nevienam nav iebildumu. Un man vajadzētu norādīt, ka izņēmuma kārtā organizatoriski iemeslu dēļ eh, pārcelsim koordinātoru sanāksmi uz rīt eh, rītu no 9 līdz 10, un tas nozīmē, ka balsojums līdz ar to rīt sāksies pulksten 10. Ja nav iebildumu, tad mēs varam apstiprināt 4. 5. maija sēdes protokolu. Mums šobrīd ir uh, divas apmeklētāja brukas. Es sveicu Zviedrijas eh, parlamenta transporta komitejas viesu grupu, kas sastāv no 16 cilvēkiem, laipni lūgti. Un Rikē kungs ir uzaicinājis Pikardijas eh, transporta komitejas pārstāvis, tā kā arī viņi laipni sveicināti mūsu sanāksmē. Un, damit Sie jetzt sehen, wie es geht, kommen wir zum ersten. Un līdz ar to mēs esam nonākuši pie pirmā darba kārtības punkta, un uh, proti pie autotransporta līdzākļu piesārņotāju emisiju samazināšanu Elžbeta Katažina Lukaševska ir referente un došu viņai kā pirmajai vārdu. Viņa tur ir? Jā. Elžbeta Lukaševska, lūdzu jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties eh, visiem ēnu referentiem par iesūtītiem komentāriem un priekšlikumiem. Un es patiešām esmu eh, ņēmusi vērā, cik nu tas bijis iespējams, uh, visus uh, komentārus un priekšlikumus. Un es gribētu atgādināt, ka autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanas jautājums ir ļoti svarīgs tiesību akts un ir runa Uh, par uh, vieglo autotransportu, smago autotransportu uh, un kravas autotransportu un robežvērtību samazinājumu, kā arī birokrātiskā sloga samazināšanu, piemērojot šīs te vidas prasības pavisam ir iesniegti trīs, parāga 53 eh, grozījuma priekšlikumi. Attiecībā uz uh, gāzes un uh, benzīna mm, transporta līdzakļiem šīs priekšlikumi ir bijuši visproblemātiskie. Uh, problemātiskākie un jautājums arī par daļģēto un īstenošanas aktu uh, piemērošanu. Mēs esam uh, Protams, saprotam, ka šis tiesība akts ir ārkārtīgi tehnisks, ir vairāk kā 14 kompromisu priekšlikumi. Konsultējoties ar politiskajām grupām par šiem priekšlikumiem, mēs gribētu aicināt vai lūgt komisiju izstrādāt šeit īpašu tiesību aktu attiecībā uz metāna izmešiem, iesaistot visas ieinteresētās puses sagatavojot eh, dokumentu vai ietekmes izvērtējumu par šī tiesību eh, akta eh, piemērošanu un robežu vērtību paaugstinā, prasību paaugstināšanu ar gāzi darbinamiem transporta līdzakļiem, kā arī izanalizēt uh, ņemot vērā lietotāju intereses tiem lietotājiem, kas izmanto ar gāzdarbināms transporta līdzēkļus. Eh, savukārt eh, centieni samazināt eh, ar dīzeļu dzinējiem darbināmu transporta līdzekļu pievilcību. Mm, arī šis ir viens no problēma jautājumiem. Un, eh, kā komisija, un te ir jāizlēma, vai mēs eh, šīs robežvērtības eh, noteiksim, izmantojot deleģēto tiesību aktu, kā to vēlas komisija, vai citādi. Jo ir ļoti rūpīgi jāizanalizē iespējamo izplūdes eh, gāzu eh, limitu ievērošanas vai neievērošanas ietekmi uz eh, klimatu pārmaiņām. Es esmu centusies atbildēt visiem, kas pie manis vērsās. Esmu pārunājusi šos jautājumus ar Eh, daudzajām iesaistītajām eh, pusēm, piemēram, eh, autoražotājiem. Paldies! Danke sehr! Lielas paldies, un tagad došu vārdu Kristīnai Revo, kā pimēnu referentēji. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentēji par um, ļoti bagātīgo kopīgo pieredzi. Mēs um, esam strādājuši savlaicīgi un diskusijas notiek. Papildus tehniskajiem aspektiem komisijas priekšlikumā jāsaprot tas, ka Eiropas standārti piesārņotājām vielām ir nozīmīga stratēģija cīņā pret gaisa piesārņojumu, kas katru dienu Eiropā izraisa nopietnas veselības problēmas vēlos apsveikt priekšlikumu, kas, manuprāt, ir iecerēts pareizā virzienā, gan komisijas priekšlikumā, gan ziņojumā. Pirmkārt, svarīgi ir noteikt e, eh, ierobežojums slāpekļa dioksīdam, kas netiek pietiekami ņemt vērā, lai gan tie ir nozīmīgi piesārņotāji pilsētvidē. Otrkārt, eh, izmešana ogļūdeņražiem ierobežošana ir arī jāparedz un jāparedz vairāk alternatīvu degvielu e, transporta līdzekļiem, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu. Tomēr es gribētu uzlabot priekšlikumu vairākos aspektos. Pirmkārt, esmu iesniegusi grozījumus attiecībā uz atbilstības testiem reālos apstākļos. Ta, e, tas, kā e, <clears throat> ražotājs veic šādus testus, ir labis, uh, lai varētu praksē respektēt mūsu noteikto standarts. Tāpat arī komisija ir uzsākusi jau darbu šajā virzienā, tomēr, manuprāt, pilnīgi skaidri ir jāieraksta atsauc uz testu reālos apstākļos. Tālāk par metānu iekļaušanu emisiju aprēķinām. Man šķiet, ka mēs neesam pietiekam novērtējuši, vai tas veicinās alternatīvos transportlīdzekļus. Šis priekšlikums varētu būt pamatots Un es aicinu komisiju neintegrēt šādu metēna ekvivalentu CO2 ziņā ar deleģēta akta palīdzību, bet lai tiktu sagatavots likumdošanas teksts pēc konsultācijām. Galvenais mērķis ir, lai metāna iekļaušana CO2 izmešu apjomos notiktu saskaņā ar Eiropas likumdošanu atbilstoši CO2 izvešu aprēķinam, kas tiks pārskatīts nākošu gadu. Tāpat arī, lai bagācinātu komisijas priekšlikumu, es vēlos uh, atbalstīt uh, tā saucamo ekodrivingu un visbeidzot atbalstu mūsu kolēģu bažas, kuras grib eh, nomainīt deleģētos akts likumdošanas projektā, jo šeit ir runa par būtiskiem elementiem tādiem kā slāpekļu dioksīda robežu noteikšana tomēr runājot par šo jautājumu robežu noteikšanu var izrādīties pretproduktīvi. Kāpēc? Ja mēs piekrītam pēc būtības rīkoties bez kavēšanās, tad es domāju, deleģēti akti ir piemērotāki, lai nekavētu uh, Eh, šī jautājuma virzība tajā pašā laikā nodot iespēju parlamentam īstenot demokrātisko kontroli un veto tiesības, ja priekšlikums nav pieņemams. Tāpat iesniedz grozījumus, lai noteiktu termiņu komisijai veikt nepieciešamos pasākumus visīsākajā laikā. Paldies! Danke sehr. Ne Jā, paldies. Nākošai vārds Čekie Fosterē. Jā, paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentei eh, par eh, tādu visaptverošu izklāstu. Jā, protams, ka būs ļoti interesanti redzēs, eh, redzēt, kādu rezultātu nāks klajā vides komiteja. Jo vispār mēs esam ļoti atbalstoši attiecībā uz koplēmumu procedūru un nevis deleģēto aktu. Mēs neatbalstam deleģēto aktu šī gadījumā, tas nav piemērots process Ir vēl daži citi punkti, kurus mēs neatbalstām. Daži kompromisu grozījumi ir pieņemami un mēs tos varēsim atbalstīt, taču mums ir zināmas problēmas ar grozījumiem, kas atsaucas uz jaunām kopējām ogļu udeņražu emisijām un oglekļa monoksīdiem zemās, zemās temperatūrās īpaši visā Eiropas Savienībā eh, CO monoksīdu zemās temperatūrās, jo tur trūks pierādījumu un, manuprāt, nav attaisnojumi piemērot šeit normas un limitus visā Eiropas teritorijā. Un eh, runājot uz eh, patēriņa rādītāju obligātu ieviešanu, šeit mēs arī nevaram piekrist, ar to mums arī būtu problēmas. Protams, atkarībā no tā, kā tālāk uh, attīstīsies šie grozījumi, mēs kopumā atbalstīsim ziņojumu, ja tiks atrisināt šīs dažas problēmas. Un ļoti žēl, ka nu, ir tā kā piemirstas dažas vienošanās, kuras mēs tā kā jau bijām iepriekš panākuši, bet raudzīsimies, kāds uh, būs iznākums no uh, vīdes komitīs. Un tālāk Maisners kundze. Paldies! Paldies arī referente. Jā, šis ir ļoti tehnisks ziņojums, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo šeit ir runa par to, ka mums ir jāsamazina izmeši un kaitīgo daļiņu izmeši e, atmosfērā. Un mūsuprāt, e, metānu šeit nevajadzētu iekļaut. Jā, metāns ir uh, Eh, siltumnīca efektu izraisoša gāze, un mēs eh, šajā tiesību aktā vēršamies to, lai samazinātu kaitīgo daļiņu um, izmešus. Jā, protams, klimata pārmaiņas metāns ietekmē, bet šinā gadījumā mums ir vairāk jārunā par CO2 un uh, cietajām uh, piesārņojušajām daļiņām, nevis visām siltumnīca efektu izraizošajām gāzēm kopumā. Un tieši tāpēc mm, mēs nevaram atbalstīt kompromisu numur viens. Un arī citi aldes locekļi, eh, nu, ne tikai es iesniedzām grozījumu par to, ka mēs šī gadījumā varam iet eh, cis, citu ceļu. Uh, jo principā mums jau nav iebildumi pret to, ka metāna e, izmeši ir jāsamazina, bet te tam nav īstā vieta. Un komisija šeit e, iegūsta lielākas pilnvaras attiecībā e, uz delģēto aktu izmantošanu. Mm, bet, ja mēs ar deleģēto aktu palīdzību gribam noteikt šīs te robežvērtības, Mēs uzskatām, ka šeit arī parlamentam ir eh, jābūt iespēja teikt savu vārdu, un līdz ar to mūsu tiesībām eh, piedalīties šajā regulējumā, tas nedrīkstētu ierobežot. Tādēļ mēs esam pret deleģēto aktu. Tālāk runājot par šiem mandatory fuel consumption meters, Nu jā, var jau būt, ka pārdevējam tā varētu būt priekšrē, priekšrocība, ja viņš uzstādītu šādu iekārtu. Es pat nedomāju, ka to vajadzētu noteikt kā obligātu. Un, ja mēs runājam arī par uh, driving emissions un reālajām emisijām, tad mani kolēģi sociālistu un demokrātu grupā ir norādījuši, ka mums patiešām, ka mums trūks šādu reālu simulāciju, kas parādītu, uh, kāda ir šī ietekme, un komisijai vajadzētu pa priekš to kārtīgi izvērtēt un tikai tad izdiskutēt attiecīgās uh, robežu vērtības. Un tas vēl ir uh, tikai tāds darbs, kas komisijai vēl stāv priekšā, ko mēs gaidām, un to atbalsta arī mani kolēģi manā frakcijā. Bet uh, visādi e, citādi mēs atbalstīsim e, referentis. Protams, saprotu, ka viņi tiešām ir pielikusi lielus pūliņus, lai e, rastu risinājumu un galu galā uzlabotu gaisa kvalitāti. Paldies! Un tālāk Kilenkundze. Johtaja, kiitokset esitti. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu, paldies arī referentei par šo ļoti tehnisko ziņojumu. Es eh, neiešu cauri grozījumam, grozījumiem vienu pēc otra, bet es domāju, ka kompromisu ir iespējams panākt. Jā, grupas pagaidām nav vienas prātas par visiem jautājumiem, bet tas ir tikai normāli, jo šī tēma ir pietiekoši izaicinoša un strīdīga, bet visumā mēs virzamies pareizajā virzienā ar šiem dažādiem tehniskajiem grozījumiem. Un, kas ir pats svarīgākais, pats svarīgākais ir samazināt emisijas, bet um, mēs Mums jācenšas mainīt veids, kā mēs vispār nodarbojamies ar pilsētu plānošanu, eh, kā mēs organizējam sabiedrisko transportu. Mm, piemēram, automašīnu koplietošana varētu būt viens no sektoriem, kurus eh, ir liels perspektīvas. Un pirms COP21 eh, sanāksmes mums patiešām būtu jāzina, ko mēs esam gatavi darīt vides un nākotnes vārdā un mums ir jāpatur prātā, ka eh, transporta eh, emisijas eh, nogalina vairāk cilvēku nekā ceļu satiksmes negadījumi. Tā kā tas nav nekāds nebūtisks jautājums, tas ir svarīgi. Paldies, un tālāk vēl ir kungs. Paldies, paldies eh, referentai. Es domāju, ka visa gaisa piesārņojuma samazināšana pirmavotā ir prioritāte, un Eiro 5 un Eiro 6 standarti sniedz iespēju tieši to arī izdarīt. Un kā es jau minēju iepriekšējā reizē, uh, tad komisijas eh, priekšlikums nemin nekādus pasākumus, kas patiešām reāli samazinātu emisijas. Tas eh, vienkārši ietver dažādas elastības pasākumus, ko var izmantot dalībvalsts. Mēs varam atbalstīt un es novērtēju, ka atbalsts ir jaukts savā ziņā šeit, bet runājot par uh, patēriņa mm, mērinstrumentu ieviešanu un tā tālāk. E, es gribu teikt, ka GFC, GFC sastāv tikai daļu no šī te tiesību aktam, kas varbūt ir tikai solis e, tajā virzienā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Mēs varam arī atbalstīt kompromisu numur viens, kurš aicina iekļaut metāna emisijas Uh, izsakot kā CO2 ekvivalentu, nosakot pas, jauniem pasažieru auto un viegliem kravas auto noteiktas izmešu robežvērtības. Kas attiec uz otro kompromisu, tad mēs nedomājam, ka uh, ar dabas gāzi darbināmiem auto vajadzētu piešķirt kādus izņēmumus attiecībā uz emisiju robežvērtībām, tāpēc mēs nevarēsim atbalstīt otro uh, grozījumu, kurš parēdz noteikti palielinātas izmešu robežvērtības šāda veida transporta līdzekļiem. Jā, paldies, eh, Daniela, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties referentē par paveikto darbu. Nu, cik tālu tas attiec uz mūsu grupu, tad uh, risinājums attiecībā uz izmešu samazinājumu nevar būt vienkāršots. Mums ir uh, jāspēr solis uz priekšu, veicinot atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu arī transportā. Uh, taču mūsuprāt ir pieņemami, ka mēs ziņojumā atsauktos uz to, kā metāna izmeši tiek ņemti vērā, aprēķinot izmešus kā pagaidu vai e, starp pasākums. E, bet mūs uztrauc pieņemtā un piedāvātā procedūra, proti deleģētais akts. To minēja vairākas politiskās grupas, un es nedomāju un nepiekrītu mm, tam, ka emisiju jomā mums vajadzētu kaut kādā mērā uh, mazināt parlamenta lomu šādu svarīgu uh, tiesību aktu pieņemšanā. Tā kā mums ir jābūt iespējai sekot un kontrolēt šo likumdošanas procedūru. Un tādēļ mēs uh, gribētu jaunu likumdošanas priekšlikumu no komisijas, jo šeit nav paredzēts ietekmes izvērtējums, vai drīzāk jāsaka, tas, kas ir izdarīts, ir ļoti vispārīgs. Un eh, ēnu referents sanāksmē mēs runājam par šīm lietām, eh, diemžēl mums šeit valda zinām neskaidrība. Un tieši tādēļ mēs iesniedzām savus grozījumus. Paldies! Eh, Es vēlētos eh, lūgt runātājiem ievērot uzstāšanās limitu un neuzstāties ilgāk par vienu minūti, Pīperkungs. Jā, paldies. Mēs esam izvirzījuši savu diezgan uh, ambiciozu CO2 izmešu uh, samazinājumu mērķus. Un, ja mēs runājam par Eiropas industrijas konkurētspēju, tā ir ļoti svarīga, bet mērķiem ir, protams, jābūt tādiem, kas ir sasniegumi Un es te gribētu atsaukties uz pirmo kompromisu, es to gribētu redzēt bez uh, metāna. Jo galu galā tam ir diezgan maz sakara ar iekšdedzes uh, procesu, un uh, faktiski ir jāņem vērā mūsu rūpniecības intereses. Un to es esmu vairāk kārt atkārtojis, ka ir jāizlīdzvaro transporta sektora un vīdes uh, interesi, un mēs neesam vīdes eh, problēma. Eh, kom, mēs neesam vīdes komiteja. Un līdz ar to es uzskatu, ka vajadzētu uh, papūlēties, lai panāktu kompromisu, bet es gribētu piekrist Maisners kundzei. Nilsens kungs. Paldies! Nu, šis ir jautājums, ko mēs saskatījāmies sākotnējās diskusijās. Protams, risinājām pārklāšanos ar vīdes komiteju, protams. Robežu vērtības ir svarīgākais instruments. Šīm vērtībām jābūt pietiekami striktām un ambiciozām, jādod signāls, ka noteikti jātīstās noteiktā virzienā, lai ražotāji attiecīgi ņemt vērā šos politiskos signālus. Un esmu drusciņi satraukusies, jo darbs pie šīm tehniskajām niansēm, mēģinot eh, regulēt tagad visas šīs nianses un, un tehnoloģiju Mēs nevilšus varam likāt priekšā inovācijām. Augstāks robeža vērtības, protams, eh, savā ziņā var kļūt par tādu kā, kā stimulu eh, attīstībai, bet eh, savā laikā ar vēju un saules enerģiju arī varbūt bija, bija problēmas, bet, nu, ko es vēlos pateikt, nevajadzētu pār, pārcensties ar pārlieku striktu regulējumu. Paldies, Verners Kunslūds. Jā, paldies. Nu, daži komentāri par šo dosie, kas, protams, saistās ar vidas piesārņojumu, tātad vidas jautājumu, veselības jautājumu arī, ir runa par kārtīgām tātad vielām, gāzēm un daļiņām, ka, kas īpaši tātad šīs te mazās eh, eh, tās eh, daļiņas, kārtīgas veselība, pastāv zināmi teikt Tātad eh, NO1 un NO2, eh, un tātad um, slāpekļa gāzes ļoti lielu postīnu nodara veselībai, un, protams, dedzināšanas procesā, um, tad, tad šīs daļiņas izkļūt gaisā 80% um, gaisa sastāv no skābekļa un 20% no slāpekļa, un tā, tā, tāpat arī odekļa monoksīds. Um, arī jāņem vērā, un tā arī tātad, uh, da, kā, ko var samazināt. Un, un, un, eh, un nu, katrā ziņā šis eh, ogles monoksīds ir viskārtīgākais veselībai. Un šajā dosijē. Un nu tos gadus jau no kopš 2011. gada mēs runājam par eh, tā saucamām CO2 robežvērtībām, mazām automašīnām, esam noteikuši tātad šo robežvērtību, 135 gramus uz kilometru un, un, tad, tad, eh, un citas robežvērtības attiecīgi atkarībā no tā, vai tas ir dīzels vai benzīns. Un, eh, tas ir mūsu tehniskais eh, standarts mūsdienās. Un, nu, metānu var, varētu pie, pielīdzināt CO2 ekvivalentam, jo tātad visas um, gāzi, kas paliek pārsalikšanas procesā, var tad, tad, tad eh, pārveidot par, par šā tekstīgām vielām tā, bet, bet tas nefigurē priekšlikumā, tas ir tikai komisijas uh, ierosinājuma preambulā. Paldies, bet uh, runājot, ja jūs uzcīnīt par, par ilgu, divas minūtes pagājušas, atvainojiet, bet jāliek punkts. Priekšsētājs saka, ka jā, es esmu pacietīgs, protams, bet, nu, ziniet, manai pacietībai ir robežas. Keiner verstanden, aber auf jeden Fall jetzt ist Herr Schimanski. Jā, Šimanska kungs komisijas vārdā tagad izteiksies. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšstādājs, veicināt dāmas un kungi. Nu, komisijas viedokļu raugoties, nu nav mums īpašu komentāru. Vēlamies pateikties referentei par uh, iesniegtiem grozījumiem. Domāju, ka tie kopumā ir pareizajā virzienā. Nu, tāds kopsaucējs visiem šiem grozījumiem. Uh, tas atbilstīja mūsu priešlikumam samazināt uh, emisijas no transporta līdzakļiem no vienas puses un no otras puses paaugstināt energo. Uh, efektivitāti. Nu, nepacietību gaidīsim, skatīsimies, kā arī būs balsojuma uh, rezultātu komitē. Tas ir viss, paldies. Lielas paldies. Nu, un tad tagad vēlreiz vārds uh, referentei. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdybym mogła to... Paldies, uh, priekšstādātāji. Nu, es, protams, ļoti labprāt ņemtu vērā visus jūsu priekšlikumus, bet jūs paši apzināties, ka tā jau nesanāk. Pirmais kompromiss par metānu. Te vēlos vien pakomentēt deleģētie tiesību akti. Un par tiem, principā, kolēģi iebilst, mēs esam pieprasījuši komisijas ietekmes izvērtējumu, pēc kur tad attiecīgi mēs uh, konsultēsimies ar nozaru un iesaistītajām pusēm. Nākotnē Āleša, kā komisija domā, ka kāds priekšlikums iet par tālu, tad, protams, tas ir jāizanotē. Nepieciešams ir šis gadījums izvērtējums. Es, es eh, mēģināju šie grozījumus pēc to pretī nu, visiem, un es zinu, ka izdevies, bet katrā ziņā paldies visiem, visām manam komandai un referentam. Paldies! Es arī pateicos eh, referentai un eh, ēnu referentiem. Tātad balsojums rīt pulksten desmitos. Nu, tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts. Latvijas eh, satiksmes eh, ministra prezentācija par eh, prezidentūras laikā paveikto. Arī Matīs Kungs ir ieradies mūsu vidū, sirsnīgi sveicam. Un uh, jums vārds, lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji Krāmer Kungs, dāmas un kungi. Jorģi. Paldies, priekšsēdētāji Krāmerkungs, dāmas un kungi, godātie Eiropas parlamenta transporta komitejas deputāti. Man ir liels prieks šodien būt šeit un informēt jūs par paveikto Latvijas prezidentūras laikā. Pagājušā nedēļā transporta ministri padomas sanāksmē Luksemburgā vienojās par vispārējo pieeju direktīvas priekšlikumam par tehnisko standartu regulējumu iekšējo ūdens ceļu kuģiem. Padomas kuģniecības darba grupas līmenī tika ieguldīts būtisks darbs no prezidentūras un dalību valstu puses, lai pilnveidot direktīvas sākotnējā priekšlikuma struktūru, precizētu tā geogrāfisko tvērumu un integrētu tehnisko ekspertu komitejas cesnī konceptu. Šo prezidentūras pieeju konstruktīvi atbalstīja arī Eiropas komisija. Ir būtiski uzsvērt, ka jūnijas sākumā Centrālās Reinas navigācijas komisijas dalībvalsts panāca savstarpēju vienošanos par cesnīju tehnisko ekspertu komitejas izveidi un tās darbības principiem, kas bija pamatnosacījums, lai dalībvalsts varētu panākt galvienošanos par šo Eiropas iekšējo ūdensceļu industrijas attīstībai tik ļoti nepieciešamo failu. Esmu pilnībā pārliecināts, ka Luksemburgas prezidentūras vadībā Padome un Eiropas parlaments panāks galvienošanos par šo direktīvas priekšlikumu, lai Eiropa varētu turpināt virzību uz multimodālā transporta tīkla integrētu un vienotu Eiropas iekšējo ūdensceļu sistēmu. Dāmas un kungi, sauszemes transporta jomā Latvijas prezidentūra nenoliedzami tika pavadīta dzelzceļa zīmē. Vienlaikus atzīmējams, ka balstoties uz Itālijas prezidentūras panākto vienošanos ar Eiropas parlamentu. Latvijas prezidentūras laikā tika formāli pieņemti divi būtiski priekšlikumi autotransporta jomā. Tā sauktā masu un gabarītu direktīva, kā arī pārobežu sodu direktīva, kur mērķis ir sniegt ieguldījumu ceļu satiksmes drošības uzlabošanā. Attiecībā uz ceļu drošību Vēlos informēt, ka pagājušās nedēļas ministru padomē dalībvalsts uzklausīja Eiropas komisijas sniegto informāciju par ceļu drošības politikas ietveru 2010 un 2020 vidusposmu pārskatu. Pozitīvi vērtējams, kad arī Luksemburgas prezidentūra šī gada oktobra ministru padomē plāno pievērsties ceļu drošības jautājumiem transporta baltās grāmatas pārskatu kontekstā. Atgriežoties pie dzelzceļa jautājumiem, kā jau minēju, tiekoties šī gada janvārī, darbs pie ceturtās dzelzceļa pakotnes tika izvirzīts kā Latvijas prezidentūras prioritāte transporta jomā. Prezidentūra ir ieguldījusi būtisku darbu diskusijās ar abām pakotnes daļām un tas šajās abās daļās ir ļāvis sasniegt būtisku progresu. Attiecībā uz pakotnes tirgus pīlāru prezidentūra, kā solīts, turpināja Itālijas prezidentūras laikā uzsāktās diskusijas, sagatavojot un izskatot vairākas kompromisa redakcijas par PSO un pārvaldības priekšlikumiem. Ņemot vērā priekšlikumu politiski jūtīgo dabu, Marta transporta padomē aicināja savus dalībvalstu kolēģus sniegt priekšlikumus turpmākam darbam attiecībā uz vairākiem būtiskiem jautājumiem. Primāri pārvaldības priekšlikumā par infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību un regulatīvo iestāžu lomu, savukārt PSO priekšlikumā par piekļuvi rītošajam sastāvam. Balstoties uz dalībvalstu norādēm, darbs tika turpināts tehniskā līmenī kurā tika rasta risinājuma vairumam atvērto jautājumu. Atzīmējams, ka darbs Latvijas prezidentūras laikā norisinājās uz konkrētu priekšlikumu pamata, kas bija pirmie kompromisa teksti kopš pakotnes publicēšanas 2013. gada sākumā. Progresa ziņojums tika skatīts pagājušās nedēļas ministru padomē, kur bija priecīgs dzirdēt no saviem kolēģiem apstiprinājumu, ka līdzinējās diskusijas ir sniegusi būtiski ieguldījumu ceļā uz vienošanās panākšanu, un dalībvalsts ir gatavs aktīvi turpināt darbu. Esmu pateicīgs ienākošās Luksemburgas prezidentūras kolēģim, ministram Baušam, par gatavību turpināt diskusijas pie tās sauktā politiski sensitīvās pakotnes daļas, ar mērķi ne tikai panākt vienošanos padomē, bet arī līdz gada beigām jau uzsākt diskusijas ar Eiropas parlamentu. Attiecībā uz pakotnes tehnisko pīlāru prezidentūras darbs vēl nav noslēdzies. Intensīvu diskusiju rezultātā mums kopīgi ir izdevies rast risinājumu lielākajā daļā atvērto jautājumu. Turklāt tādu risinājumu, kurus pozitīvi vērtē nozara. Izmantojot iespēju, vēlos prezidentūras komandas vārdā pateikties jums un jūsu komandām par konstruktīvo sadarbību darbā pie šī tehniski, kā arī politiski sarežģītās pakotnes daļas. Šo trešdienu norisināsies devītais trialogs, uz kuru padomu cer doties kā uz pēdējo. Atlikušie jautājumi saistībā uz deleģētiem un ieviešanas aktiem, kā arī pārējais periodiem, ir pēdējais atlikušais čērslis gala vienošanās panākšanai. Komitejas priekšsēdētāji kungs, Ceturtā dzelzceļa tehniskā pīlāra pakotnes ziņotāji un ēnu ziņotāji, Eiropas parlamenta deputāti. Mūsu kopīgais darbs pēdējo mēnešu laikā ir ļāvis sasniegt šo izšķirīgo brīdi. Es zinu, ka atlikušie soļi visām diskusijas iesaistītajām pusēm nav viegli. Vienlaiks ir pienācis brīdis rast vienošanos. Mums visiem jāatceras pakotnes tehniskā pīlāra pamatmērķis sniegt atbalstu Eiropas dzelzceļa industrijai. Ņemot vērā aktuālo situāciju starptautiskajos tirgos, ir vairāk nekā skaidrs. Ir jāņem vērā situācija ārpus Eiropas Savienības robežām. Tādēļ Eiropas institūcijām ir jādara viss nepieciešamais, lai sniegtu atbalstu Eiropas industrijai. Dārgie kolēģi, es paļaujos un ticu, ka šīs nedēļas trialogā vienošanās tiks panākta. Pārējot pie darba padomē ar aktuāliem aviācijas jautājumiem, ļaujiet man norādīt, ka neskatoties uz grūtībām, Latvijas prezidentūra turpināja Lietuvas un Grieķijas prezidentūru uzsākto darbu pie gaisa pasažieru tiesību priekšlikumu. Gaisa pasažieru tiesības bija Latvijas prezidentūras prioritāte aviācijas jomā. Latvijas prezidentūra pielika maksimālās pūles, lai rastu kompromisu atvērtajos jautājumos, un diskusiju gaitā panāca ievērojama progresa. Neskatoties uz Latvijas prezidentūras piedāvātajiem kompromisiem, kompensācijas liekšņu un kavēto savienojumu lidojumu jautājumu joprojām ir atvērti. Nevar nepieminēt arī Gibraltāru jautājumu, kurš tieši ietekmē gaisa pasažieru tiesību priekšlikumu. Ceru, ka Gibraltāra jautājums tiks atrisināts iespējami drīzākā laika posmā, Padomē izdosies vienoties par kompromisu starp pasažieru un avio pārvadātāju interesēm. Ņemot, ņemot vērā to, ka Gibraltāra jautājuma dēļ leģislatīvo failu virzība bija ierobežota, un tai pašā laikā Eiropas aviācijas nozara turpina saskarties ar nopietniem aviācijas izaicinājumiem, Latvijas prezidentūra vēlējās dot savu ieguldījumu dalībvalsts diskusijas veicināšanai par šī brīža nozares strateģiskajām prioritātēm, kuras aktīvi uzsver arī industrijas pārstāvi. Šajā sakarā prezidentūra organizēja ministru darba pusdienas 13. marta transporta telekomunikāciju ministru padomē. Pusdienās tika akcentēti trīs šī brīža nozīmīgākie temati aviācijā. Un tie ir pirmkārt Eiropas aviācijas nozars iekšējā un ārējā konkurētspējas stiprināšana, Otrkārt, ieguldījums Eiropas izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā. Treškārt, gaisa savienojumības nozīme Eiropas Savienībā. Runājot par pirmo tematu, ministra rosināja mazināt industrijas administratīvo slogu, tā skaitā valsts atbalsts sniegšanā lidostām un aviokompānijām. Jo īpaši svarīgi ir domāt par infrastruktūras kapacitātes nodrošināšanu un rast iespējas stiprināt Eiropas Savienības pārvadātāju konkurētspēju iepratīm trešo valstu pārvadātājiem. Attiecībā uz otro tematu visi bija viensprāts, ka, lai maksimizētu ieguldījumu Eiropas izaugsmas un nodarbinātības veicināšanā, nepieciešams, izmantojot pētniecību, pātrināt jauno tehnoloģiju ieviešanu, taiskaitā izvēršot sesaru, kā arī veicinot ieguldījumus aviācijas infrastruktūrām. Savukārt pie trešā temata ministra uzsvēra, ka Eiropas Savienības iekšējā un ārējā savienojumība ir kritiski svarīga Eiropas Savienības aviācijas nodaras attīstībai. Ir svarīgi ne tikai stiprināt Eiropas iekšē, eh, Savienības esošās lielās lidostas, bet jo īpaši svarīgi ir stiprināt avio savienojumību Eiropas Savienības perifērajos reģionos. 2015. gads Komisijas darba programmā ir ticis iezīmēts kā aviācijas gads ar drīzumā gaidāmu aviācijas pakotni. Ceru, ka Eiropas komisija, gatavojot jaunu aviācijas pakotni, ņems vērā šos dalībvalstu minētos strateģiskos aspektus. Apzinoties bezpilota gaisa kuģu nākotnes perspektīvas un politisku diskusijas nepieciešamību, Latvijas prezidentūra sadarbībā ar Eiropas komisiju šī gada martā Rīgā organizēja augstu līmeņa aviācijas pasākumu par bezpilotu gaisa kuģiem, jeb droniem, lai kopīgi ar augstu līmeņa industrijas pārstāvjiem diskutētu par gaidāmiem izaicinājumiem šīs strauji attīstošās nozares attīstībai un konkurētspējai globālā mērogā. Pasākumu ietvaros tapa Rīgas deklarācija, kas uzskatām par nozīmīgu ieguldījumu bezpilotu gaisa kuģu regulējumu tapšanā. Papildus jau minētajam Latvijas prezidentūra turpināja darbu pie ārējās aviācijas politikas, proti izskatīja nolīgums ar Amerikas Savienotajām valstīm, visaptvarošo nolīgumu ar Brazīliju, kā arī strādāja pie Horvātijas iekļaušana vairākos jau noslēgtos nolīgumos. Turpinot vienu no Latvijas prezidentūras prioritātēm, piesaistīta Eiropa. Šī gada aprīļa beigās notika ASEM transporta ministru sanāksme, kuras laikā tika pieņemta Rīgas deklarācija, kas paredz dalību valstu apņemšanos stiprināt sadarbību transporta jomā, izveidojot integrētu, ilgspējīgu un efektīvu sauszemes transporta sistēmu, tā skaitā intermodālos risinājumus starp Āziju un Eiropu. Tikšanās laikā dalībnieks sniedz atbalstu iecerēji paplašināt transporta tīklus lai pielāgotos pieaugušiem tirzniecības apjomiem starp Āziju un Eiropu. It īpaši attiecībā uz Trans-Eirāzijas sauszemes transporta koridoriem, kā alternatīvai vai papildinājumam tradicionālajiem okeāna maršrutiem. ASEM transporta ministru sanāksmē īpaši loma tika veltīta transkontinentāliem dzelzceļa transporta savienojumiem. Lai izgaismotu TNT tīkla un pamatīgu koridoru nozīmīgumu Eiropas Savienības konkurētspējas un izaugsmas dienas kārtībā, prezidentūra Marta padomē organizēja ministru diskusiju. Investīcijas ir viens no pīlāriem ikgadējiem izaugsmas pārskatam. Tādēļ ministru diskusiju organizējām Eiropas semestra un stratēģijas e ES 2020 vidustermiņa pārskatu ietvaros. Diskusijas galvenais akcents tik vērsts uz transporta infrastruktūras attīstību un investīciju ieguldījumu Eiropas Savienības konkurētspējā, izaugsmē un nodarbinātībā. Šī bija lieliski iespēja transporta ministriem sniegt savu ieguldījumu plašākā kontekstā. Vēlos uzsvērt Junkera investīciju plānu un tās veiksmīgas īstenošanas nozīmīgumu transporta attīstībā. Līdz ar to mums visiem vajadzētu pielikt maksimālas pūles, lai veicinātu transporta projektu sekmīgu apgūvu Eiropas Strateģiskā investīcija fonda EFSI kontekstā, kurš savu darbu uzsāks jau šoruden. Turklāt vēlos atgādināt, ka izvērstāka diskusija par TNT tīkla attīstību, ieviešanu un alternatīvām, kā nodrošināt nepieciešamās investīcijas, turpināsim jau nākamnedēļ, 22. un 23. jūnijā, TNT dienu laikā, ko Latvijas prezidentūra organizē kopīgi ar Eiropas komisiju. Noslēgumā vēlos vēlreiz pateikties Trump komitejas deputātiem un jums, Krāmerkungs, personīgi par konstruktīvo sadarbību un aicinu šonedēļ kopīgi ar Latvijas prezidentūru spērt šo pēdējo soli pretī veiksmīgam rezultātam, kā arī patiesi novēlu ienākošai Luksemburgas prezidentūrai izdošanos, veiksmi un izturību. Paldies par uzmanību! Ja, vielen Dank, Herr Minister. Paldies, paldies, ministra kungs. Un, eh, protams, eh, kā kopā ar Latvijas prezidentūru, um, kas attiec uz transportu, jo mēs esam priecīgi par rezultātiem, kas ir pienākti, bet mums ir jāatrisina vēl trīs ļoti svarīgi jautājumi. Un mēs, protams, eh, arī priecāsimies, ja varēsim rast vienošanos. Nu, bet jāsaka, saturs ir svarīgāks par laiku, bet tagad došu vārdu koordinātoriem. Anna Kampka. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais eh, ziņojums eh, par eh, Latvijas prezidentūras izvērtēšanu ir ļoti pozitīvs. Un es gribētu ļoti skaidri norādīt, ka, nu, lāčādu nevajadzētu dalīt, kamēr lācis vēl ir mežā, bet no tā viss, ko esmu redzējis līdz šim, ir viss, visi iemesli apsveikt jūs, ministra kungs, un man bija prieks dzirdēt, ka jūs teicāt, ka um, esat balstījušies uz eh, Itālijas prezidentūras paveikto. Jāsaka, mēs gan pārāk daudz paveiktā tur neredzējām, bet eh, es gribētu eh, atzīmēt, ka mani ļoti priecē tas, ka jūs sākāt savu runu ar iekšzemes ūdensceļu tēmu. Uh, Jā, šī tēma nav pārāk populāra, ņemot vērā sarežģītos tehniskos noteikumus, bet man ir prieks, ka mēs vismaz Reinas un Donavas basēnos esam būtiski pavirzījušies uz priekšu. Runājot par FC un to, ko jūs sacījāt beigās, jūs teicāt, ka eh, runājot par finansējumu piesaistīšanu Junkera plānam, uh, Eh, savā ziņā, eh, lai varētu veikt šo finansējumu, mums eh, nāksies nezināms upurus. Un nākamajai prezidentūrai būs jānodrošina, lai transportam investīcijas tikt piesaistīts pietiekamā apjomā. Jūs arī atzīmējāt, ka nākošais trešdien vēl stāv priekšā svarīgu problēmu risinājums un vienošanās panākšanas dzelzceļa jomā, īpaši tas attiecas uz pārējais periodiem. Mm. Un, protams, ka būtu labi, ja rezultātu jūs varētu pierakstīt savam e, veiksmju panākumu sarakstam, bet problēma ir tā, ka nav šīs vienotās pozīcijas, vienotā skatījuma, runājot par e, politisko pīlāru. Kulāros esmu dzirdējis, ka jūs esat ievērojami panākuši, pa, esat e, ievērojami pavirzījušies priekšu, bet tomēr nāksies laikam paļauties uz Luksemburgu, ka viņi pabeigs šo darbu. Kas attiecas uz uh, aviāciju, nu, diemžēl pēdējo pāris mēnešu laikā mēs neesam neko uh, daudz panākuši, ir šī neatrisinātā problēmas ar Spāniju un uh, apvienoto karalisti, bet nu cerams, ka jūs esat sagatavojuši pietiekamus ķieģelīšus, uh, uz kuriem tālāk varēs uh, māju turpināt būvēt Luksemburgas prezidentūru. Un paldies! Jūs tiešām parādījāt, ka reizē maza valsts var paveikt daudz vairāk kā lielās. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, auch von meiner Seite. Äh, herzlichen Paldies jau arī man, manā vārdā, liels paldies par darbu, kas paveikts pēdējos eh, sešos mēnešos. Paldies par paveikto darbu. Var vien pievienoties um, ehm, kolēģis sacītājiem, um, man arī šķiet, ka jūsu darbs bija efektīvs un, un eh, iespēja robežās jūs, eh, manuprāt, arī izvēlēties pareizos formulējumus. Tās formulējumas, kas pieņemam visiem, protams, bija smagas, sarežģītas tēmas, dažas no tām jūs jau pieminējāt. Un nu, jūs runā, jūs nu, pārsvarā koncentrēties uz ceturto dzelzceļa pakotni. Nu, nav nekāds pārsteigums. Protams, mēs visi zinām, ka šī pakete, protams, ir uh, nu, ārkārtīgi svarīgs tiesību aktu kopums un um, daudzām dalību valstīm uh, gan dažādi atšķirīgas prioritātes šajā sakarā. Tomēr um, paldies jums par uh, veikto darbu. Un ceturtās dzelzceļa paketes kontekstā sevišķi tehnisko pielāgu kontekstā. Uh, ir panākts labs progress tiešām. Un pēc jūsu prezidentūras Luksemburgai uz, nu, būs tā iespēja būt jau piektajai prezidentūrai, kas nodarbojas nu, ar šo ceturto pakotni, kas mēģinās panākt iznākumu. Un, nu, tas tomēr liecina par to, ka kopumā jums ir bijuši labi rezultāti. Jūs pieminējat Tātad eh, pārējais eh, posma noteikums un eh, daļiet un izcenošanas tiesība akts, kas trialogā būs svarīgi, tad tur šādi tāda ne, neskaidra formulējuma, mums nu, ne visiem tie šķiet skaidri varbūt. Un ehm, tādēļ, protams, nu, skatīsimies, ko varam panākt. Es personīgi esmu nu, pārliecināts, ka mēs varam atrast tādu formulējumu, kas tā tiecīgi būs pieņemams arī padomē. Es arī uzskatu, ka runājot par politiskiem jautājumiem. Luksemburgas um, prezidentūra turpinās pie tā strādāt. Un, uh, mēs to, protams, mēģināsim atbalstīt. Ja tiek panākt vienošanās par uh, tehniskiem jautājumiem, tad katrā ziņā mēs uh, veltam visu mūsu uzmanību tālāk uz politiskiem ceturtās paketes aspektiem. Bet vēlasim pieminēt vienu lietu šeit. Uh, Tātad eh, nebūtu nes īpaši prātīgi, nes politiski, tātad saprātīgi šo politisko, eh, šī tehnisko eh, pīlāru, tehnisko mm, sadaļu, par ko tiks panākt vienošanās, nesākt īstenot tādēļ, ka, nu, tas acīt, šie te tehniskais dosie savā ziņā, tā kā tas ķilnieks sarunās par politiskajiem jautājumiem, tātad pārbaudību un. Uh, un um, tātad tirgus uh, jautājumu. Es domāju, ka mēs kā parlaments esam bijuši ļoti saprātīgi un pacietīgi pēdējo prezidentūru laikā. Un es ceru, ka um, sarunas par tehniskajiem dosiem Nu, vēlākais 8. oktobrī tātad tiks pieņemti, ja, ka, ka es ceru, ka tas ir iespējams. Mēs būtu vēlējušies ātrāk īstenošanu, bet jā, nu ir tā, ka no politiskā viedokļa nav iespējas viens pats šiem jautājumiem, tad es domāju. Un tas ir mans pēdējais tā, tāds termiņš, un es to gribu skaidri uzsvērt. Es domāju, ka četrām prezidentūrām jau nu būtu jāpanāk iespēja vienoties par to, ko nozara tik ilgi gaida, kā jūs sakat, lai šie tehniskie standarti beidzot tiktu harmonizēti un tā. Un tik tā par 4. dzelzceļa pakotni. Nu, vēl pāris vārdi par FC. Un pirmkārt vēlos uh, apliecināt, ka mūsu abi referenti, Aleksandra un Rike, nu, tiešām ir paveikuši teicam darbu šajos apstākļos. Nu, tādi apstākļos, kādi nu viņi ir. Pirms kādas, tātad, tik, esam strādājuši pie šī fona un komisija. Nu, tā nespēja atrast galējo formulējumu, lai īstenotu šo tā sauktu Junkera plānu. Es un mana frakcija neesam pret Junkera plānu, nekādā gadījumā, tas ir tāds pārpratams, bet mēs esam par tādu Junkera plānu, kurš um, nes līdz sev tā noteikti pievienoto vērtību. Un šeit, nu, lūk, man ir, zinām, kritiski vārdi jā, jāpauž, ka gan padomu, gan komisija roku rokā tagad ir sazvērējušies tā sacīt, un, uh, un, uh, nu, nav tas labākais iznākums, nu, mums vairāk raugoties uh, nācis klajā. Nu, tieši runājot par nākotnes budžetu, jā, transports, enerģētika, um, pētniecība, plat, internetu platījos, ka no šejienes, lūk, nāk tagad uh, uh, uh līdzakļi no Connecting Europe uh, instrumenta. Un līdz uh, attiecīgi apvārsim 2020 būs mazāk līdzekļu. Šis lielākā budžeta, laikam, 700 miljārdu turpmākajiem gadiem, jā, ir, laikam, nu, nebūtu divi budžeti, kas tik prasīti viens otram tā sacīt. Nonākt nu, tā, tāpēc, manuprāt, šis risinājums pagaidām nav tas optimālākais, nu, man viedokļu raugoties, un mums ir, nu, jāskatās, vai kritērija attiecībā uz Connecting Europe instrumentu un tā, tāpat arī transporta tīkliem, tad divus gadus ir, bet to es pēc, ka šie kvalitātes kritēriji, un, joprojām būtu spēkā, nu, no, FC cīnāšanas gaitā, un tie neciest. Un es beidzot vēlos sveicēt Luksemburgas prezidentūras un vēlams eh, visu to labāko jūs turpmākajam darbam, turpmākajam pusgadam. Mana frakcija, protams, eh, būs eh, konstruktīvi gatava un pozitīvi gatava sadarboties. Paldies. Danke sehr. Paldies, Čekija Postēlu. Thank you, Chairman, and thank you to the Latvian presidency. Paldies. Um, un um, ceturtā ceturtā pakotne varbūt tur neko daudz nekomendē. Žobar Zīli jūs noteikti labi pazīstat. Un, un, un viņš nu, bijis šeit Aleša avangardā, mēģinot šo procesu pīdīt priekšu ar kolēģiem un tā. Tā kā jūs noteikti zinām progresu esat panākuši, bet nu, viegli nav bijis, to es apzinos. Un šobrīd, ka vēl būs arī jāpiestrādā. Bet, nu, tā tas notiek. Pār jūs komentāriem. Jūs pieminējāt iekšzemes un ceļu jautājumu. Es atbalstu to, ka dažās valstīs. Uh, šie eh, ūdensceļi nav pietiekami daudz izmantot nu, pēdējo gadu laikā, ja mēs efektīvāk izmantosim arī šīs transporta formas. Un tad eh, es domāju, ka nu, tas būtu tas labākais. Un sevišķi, ja mēs pārvietot krāvas, kurus tad nebūtu jāliek uz dzelzceļa vai uz, uz automašīnām. Zināms par um, drošības ceļiem. Nu, tas bija labs ziņojums, jo mēs, protams, nevēlamies, lai mūsu valstī pie stūra sēdē cilvēki, kas, nu, kas apdraudē ceļu drošību. Un nu, tomēr izpaukt svei kā cauri. Tā kā jā, es domāju, tas bija labs ziņojums, tika arī labi traktēts, uzņemts, jo alaži mēs secinājām izaicinājumi dažādām juridiskām sistēmām, tā tālāk, bet eh, es domāju, ka tas tad mums izrādās tiešām labi. Lāk par aviācijas pakotni, pagaidām aviācijas pakotni. Jūs pieminējāt Rīgas deklarāciju. Un kā jūs zināt, es esmu referente, varbūt, varbūt zināt, ka esmu referente attiecībā uz, uh, uz um, dronu izmantošanu civiliem nolūkiem. Un jā, jūs sakat, ka viss tā, varat pamatot, ka mēs visi atzīstam, ka tirgus tā uh, aug ļoti ātri, strauji. Un tas nākamais uh, posms nākotnes aviācijas nozarei. <coughs> Nu, jā, līdz šim nekas šajā jomā nav paveikts, tā kā ir jā, jādomā par regulējumu kopā ar kolēģiem droši vien, ka kaut ko spēsim arī gada gaitā uzcept, tā teikt. Un tad vēl um, vairāk jautājumu, ko es varētu pieminēt, tātad uh, vienotās Eiropas debesis. Un tā, tā ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva, un uh, tā ironija tajā visā stāstā ir tāda, jūs to arī pieminējāt savā ziņā. Uh, Gibraltāra jautājums. Un, nu, jā, Lielbritānija nav problēma ar Gibraltāru. Tā ir Britu suverēnā teritorija. Viņas mēs tāda kailiena ir eh, valsts galva arī tur. Nu, ja kādai valstī ir problēma, tad paš, paš, pašlai arī risina. Bet ja problēma tāda, ka uzsākot um, šo procesu par vienotajām debesīm un tas šie tiesībām. Lojola de Palacio, Spāņu komisāra bija, bija pie, pie stūris, un es šeit uh, šajā pašā komitejā bija un problēma nebija, un tagad tā ir pagājuši kaut kā desmit gadi, nu, nu, ka rodas šāda pilnīgi smieklīga situācija, kas tiešām būtu jārisina. Tomēr, ka dažiem cilvēkiem vajadzētu padomāt, nu, ko, ko, ko var ņemties tā teikt, un kādas ir sakas eh, visām šīm, eh, visu šiem pavērsieniem. Daži deputāti ir pieslēgšies, tas arī nav palīdzējis, eh, tagad ar lielu rezonanci šim jautājumam. Jā, tās Eiropas debesis ir svarīga iniciatīva protams, ar pašai tiesības arī un tā. Tā kā kopumā mēs tiešām es pateikties jums, Latvijas prezidentūriem par uh, veikumu no mūsu politiskās grupas. Vāk eh, jums nav bijis daudz un esat labi pastrādājuši. Nu, es domāju, ka visajās tik daudz, cik nu varējāt ņemot vērā apstākļus un, eh, un nešaubot, ka vēl tuvākajos mēnešos un gados arī nu, gan jau tiksimies atkal. Paldies! Paldies, Meistaris Kundzūdzu! Jā, paldies, priekšsēdētāji! Un arī no mūsu fraci, frakcijas paldies eh, par visu paveikto, jo eh, jūs pirmo reizi kā valsts bijāt prezidējošā valsts, un es domāju, ka jūs eh, lieliski esat pastrādājuši šajā pēdējā periodā. Nu, es negribētu atkārtot to, ko uh, man kolēģi teica. Uh, Uh, bet es gribētu atkārtot to Vandenkamp kungs teica par iekšzemes ūdens ceļu jautājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Vācija arī ir viena no tām valstīm, kurai ir šie te intensīvi izmantojami iekšējie ūdens ceļi. Un ir ļoti svarīgi, ka esat panākuši šajā jomā par dzelzceļu pakotni, jā. Jūs esat uh, pavirzījuši priekšo ļoti sarežģīto uh, failu, un, e, nu, mēs zinām, ka tā nav jūsu vaina, ka nav panākt vēl vienošanās par tehnisko pīlāru, un e, tā noteikti nav Latvijas vaina, jo Latvija galā var izdarīt tikai to, ko tā var izdarīt, un jūs varat atbalstīt tikai to, ko padomē ir aizstāvējis vairākums, un jūs tautas izdarīšu, lai pavirzītu uz priekšu šo pakotni kas attiec uz eh, gaisa pārvadājumiem. Jā, nu, Gibraltāra jautājums eh, ir eh, šis te sarežģītais jautājums, un šis jautājums ir jāatrisina, tas prasa risinājumu pēc iespējas ātrāk. Nu, tā kā es nāku no uh, Vācijas, nu, tad es tā kā neiestājos uh, nevienā pusē, bet es uzskatu, ka uh, ir jāuzlabo Eiropiešu iespēja brīvi pārvietoties. Un tāpēc, tad, kad mēs runājam par mobilitāti, tas ir svarīgi, lai mēs to nodrošinātu visiem un lai mēs to uzlabotu. Un zinām, ka visu nevaram ietekmēt. Nu, par droniem runājot, tiešām komplimenti par Rīgas deklarācijas izstrādi, jo tiešām šī ir tāda jauna joma Eh, un tā var ienest daudz jauna un laba mūsu ikdienas dzīvē, kas runājas par TNT un FC un to, ka tas viss ir jāplūko kopā. Jūs sacījāt, ka EFSI ietvarā transportam ir jāieņem atbilstoši joma, un jūs, protams, esat transporta ministrs, un tas jums ir ļoti tūpies sirds. Un uh, TNT priekšlikums, protams, arī ir komisijas priekšlikums, ko ir apstiprinājusi uh, padome, un nevajadzētu, lai nonāktu konfliktā šie te eh, divi uh, budžeti, divi projekti. Un mēs kā parlaments eh, tiešām uh, vēlamies redzēt šeit atbilstošu risinājumu, jo Protams, ka ir jau labi, ka mēs esam paredzējuši, ka Junker plāns piesaistīs privāto kapitālu, bet tas nevienmēr atbilst tiem kopējiem mērķiem, par kuriem mēs esam vienojušies iepriekš. Un tādēļ es jautāju, cik daudz jūs kā ministrs varat ietekmēt. Jā, protams, ir svarīgi atrast privātos investorus, un man personīgi ir tāda sajūta, ka nu, mēs tomēr nevaram atkāpties no tiem noteikumiem, no tiem tiesību aktiem, ko esam pieņēmuši kopā iepriekš. To sacīja Vines uh, Jelsender, kas ir strādājusi pie šī ziņojuma. Un būtu labi, protams, uh, Tālāk Kilenens kundze nākamā. Jā, liels paldies. Vispirms paldies eh, Latvijai pār prezidentūras laikā paveikto darbu, kas bija viss notaļ veiksmīga un eh, tiešām ar lielu apņēmību jūs esat virzījuši priekš daudzas lietas. Nu, diemžēl daudzos jautājumos eh, spēcīgāka griba varbūt bija tiem, kas vēlējās bremzēt kaut kādas lietas, un tā nekādā gadījumā nav prezidentūras vaina vai arī prezidentūras vājums. Gluži otrādi, ceturtā dzelzceļa pakotne. Mm, es šim procesam esmu sekojusi jau gadiem, un es gribētu teikt, ka eh, mēs zināmā mērā esam zaudējuši savu vietu uh, progresa vilcienā savā ziņā. Nu, neesam sasnieguši Eiropā tādu līmeni, eh, kādu uh, šai nozarei būtu vajadzējis sasniegt. Mēs atpaliekam no pārējās pasaules šajā jomā. Uh, un es uh, redzu eh, to, ka Eiropa nav eh, gatava sadarboties pietiekami nopietni, eh, mēs nevaram vienoties un nerisinam izaicinājumus, ar ko sastopamies. Kas mums Eiropā būtu jādara, būtu pirmkārt jāsaprot, ka mēs paši esam lielākais šķērslis uh, konkurences jomā, un es domāju, ka šis šķērslis ir, mm, ko mēs varētu pārvarēt, ja mēs spētu to izdarīt, tad tie būtu panākumi. Vienotās Eiropas dēbēs, Gibraltāra jautājums, šis ir arī jau gadiem ilgs diskusiju jautājums, un arī šķiet tas ir šķērslis, kur pagaidām mēs neesam spējuši atrasināt. Un ir ļoti svarīgi, eh, lai mums būtu vienota aviācijas sistēma kas kalpo mūsu klientiem, sniedz uh, kvalitīvas pakalpojumus, uh, dod labumu uzņēmējiem un uh, nodrošina Eiropas aviācijas industrijas nākotni. Un šai sakarā es domāju, ka mēs joprojām turpinām sapņot par to, ka mums ir vienota transporta sistēma Mm, un, eh, lai panāktu patiesu vienotu transporta sistēmu gan jūrā, gan uz zemes, gan gaisā, ir pie tā daudz vēl jāstrādā. Es vēlos pateikties Latvijai par paveikto darbu, par ieguldījumu procesos, lai panāktu kopīgo mērķi, kas mums visiem ir eh, vienots, kas nāktu par labu visai Eiropai. Un es domāju, ka cilvēki, kas ir pret attīstību, cerams beidzot sapratīs, ka mēs visi strādājam kopēju labumu vārdā. Danke sehr. Jā, paldies. Eh, tālāk Karim Deli. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, zaļo vārdā. Vēlos pateikties jums par veikumu. Eh, Tas ir samērā reti, bet es uzdod jums jautājumu. Kāda ir jūsu prāt bilance Runājot par grūtībām, tas nozīmē pāri izaicinājumiem. Kad šodien jūs, kur atstājat šo prezidentūru, eh, jūs sākat sadarboties ar Luksemburgas prezidentūru, ir dosie, kas pāriet no viena pie otra, tie ir nozīmīgi izaicinājumi. Mans kolēģis un draugs Ismēls pildīgi pareizi norādīja tad, kad ir runa par ceturto dzelzceļu pākēti. Uh, un it īpaši šo politisko sadaļu. Tāda, kāda kolēģi man norādīja, kā Junker plāna sakarā, par kuru es vēlos pateikties eh, mūsu referentiem Rikē un Ajālai Sendrei. Šodien kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz to, kas tika paveikts un sarunāts transporta sadaļā? Vai jūs esat gandarīti par to faktu, ka šajā paketē būs sadaļa par e, pilsētu mobilitāti noturīgu, vai tas ir vairāk attiecināms uz e, dzelzceļa transportu, tāpat, kad ir runa par upju kuģniecību. Jūs arī runājāt par autoceļu drošību. Es saprotu, ka es e, šodien visu sakaitināšu, bet vai jūs nebijāt šokēts tad, kad mēs dzirdam to, ka Eiropas komisija vēlas vai paziņo par atteikšanos no e, mērķa samazināt smagi ievainoto skaitu uz ceļiem līdz 2020. gadam. Vai jūs, kā prezidējošā valsts, varat to nosaukt par mērķi, kā šo situāciju koriģēt attiecībā pret komisiju? E, kādi ir jūsu prāt pūliņiem, kas būtu jāveic kopā Luksemburgas prezidentūru? pie tādiem jautājumiem, kas ir svarīgi, vai tas būtu Gibraltāra jautājums, vai visi jautājumi attiecībā uz gaisa transportu, vai tās būtu pasažiertiesības, vai uh, sloti lidostās, un vēl viens jautājums, kas man šķiet īpaši būtisks. Eh, pēc sešiem mēnešiem notiks vidas konference, kur transporta vieta klimatā šodien ir um, visai būtiska. Jūs, kādā veidā ar Luksemburgas prezidentūru jūs esat strādājuši pie šiem mērķiem, pie šiem nodomiem un noslēgumā? Vēlos jautāt, vai jūs nesat pārāk vīlies attiecībā uz to, ka sociālā dempinga jomā e, nav iets Eh, pārāk tālu, un tā nav bijusi eh, prioritāte šajā prezidentūrā. Paldies! Paldies, Pēters Lundgrens, lūdzu! Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Mums varbūt nebūs pietiekama laika visu izrunāt, bet man ir daži komentāri. Ceļu drošība! ir jautājums, par kuru nav pārāk daudz runāts, lai gan tā ir nozīmīga sadaļa nodrošības darbā un arī sociālais dempings notiek ikdienā, tad, kad ir runa par nepietiekam apmaksātiem vadītājiem, eh, cilvēki, kuri um, dara visu, lai izvairītos no policijas kontrolas uz ceļiem. Es gribu uzsvērt to, cik ļoti nozīmīgi ir iekļaut šos aspektus tad, kad mēs runājam par ceļu satiksmes drošību. Paldies! Jetzt Christine Revo. Paldies, Revo Konte. Ļoti īsi. Kā jau sacīs Mēlērs Sertūks, grib pateikties um, Latvijas prezidentūrai dzelzceļa paketes ietvaros par tehnisko pīlāru, par paveikto darbu, ir notikušas daudzas sanāksmes, un es ceru, ka tā, kas notiks pēc pāris dienām, būs noslēdzošā katrā ziņā. Mēs pie tā strādāsim, un es vēlējos atkārtot savu pateicību par jūsu paveikto darbu, kurš nebija vienkārši diskusijās ar visām dalību valstīm, lai panāktu priekšlikumus, kuri e, nodrošināja Eiropas parlamentam pieņemumu kompromisu. Vēlreiz paldies par to. Un es ceru, ka tiešām pats vēlākais oktobrī mēs būsim pabeiguši skatīt šo tehnisko pilāru. Paldies! Danke sehr, jetzt Pavel. Paldies, eh, Pavel Staļecka. German uh, minister, uh, I think. Ministra kungs, domāju, ka mums bija atsevišķas sarežģītas mapes. Uh, ko skatīju prezidentūras laikā. Vēlos jums pateikties par to, paust savu no, novērtējumu. Kolēģi jau ļoti daudz ko sacīja no manas puses. Vien, viens akcents un divi īsi jautājumi. Uzsvars jau tika likts, bet atkārtošu to, un tas attiecas veci finansējumu. Domāju, ka nav pietiekami novērtēts tas, kāds varētu būt noskaņojums parlamentā tuvākajā laikā. Domāju, ka tas ir arī relatīvi negatīvs signāls tirgiem. Mēs eh, noņemam finansējumu projektiem, ku, no kuriem nav sagaidījums um, investīcija atguvums, un šķiet, ka tas varētu būt zināmis risks. Um, Bet tā bija tikai piezīme, kas no manas puses, un, protams, jau piens ir izgāsts, un tāds tas arī paliek. Bet tagad pāris jautājumi no manas puses. Viens no tiem jūs atsaucāties savā ievadrunā uz valsts atbalstu attiecībā uz trešo valstu uh, aviācijas eksploatantiem. Un jūs nepieminējāt detaļas nekādas. Varbūt jūs varētu detalizētāk pastāstīt, kāds būtu jūsu veistījums šajā failā eh, nākošajai prezidentūrai. Un otrais jautājums. Es pilnībā saprotu, ka varbūt nav īstais brīdis runāt detalizēti par TNT. Un jūsu sacītais ir arī apmēram tas, ko mēs sagaidījām, bet varbūt jūs varētu Mums ne. Uh, uh, jūs varētu trīs, četros teikumos izstāstīt par jūsu konkrēto novērtējumu šim TNT projektam, kas ir drīz sagaidāms. Paldies! Nākošais runātājs Inesa Jāls Sendēra. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, Arī es vēlos pievienoties eh, kolēģi pateicības vārdiem Latvijas prezidentūrai par visiem pieliktajiem pūliņiem, kuri bija izdarīti šajā ļoti būtiskajā pasākumā, tīpaši ceturtajā eh, dzelzceļā paketē. Un jums izdevās turpināt darbu paralēli visām sarežģītajām normām un standartiem, kas bija jāaktualizē tāpat arī uzlabot un panākt to, lai viss notiktu koherenti un konsekventi. Domāju, ka tas jums izdevās par visiem simt procentiem. Ir tiesa arī, ka atsevišķas lietas varbūt marģināls pietrūkst bet um, deleģētie akti ir tehnisks jautājums un bieži ir ar, ar nopietnām sekām, kā to norāda mūsu sociālie uh, sarunu partneri. Tāpat arī uh, esam gandarīti pār to, ka jūs esat mēģinājuši palielināt politiskā pīlāra daļu ko atšķirībā no citiem kolēģiem, un tā kā es daudzus gadus jau strādāju parlamentā, ne tikai kā deputāte, bet arī kā politiskā padomniece transportā, apzinos, ka tehniskais pīlārs bez politiska lēmuma nav neko vērts. Mēs vienmēr gaidām pārkāpumu procedūru desmit dalībvalstīs, un mēs domājam, ka apstiprinot tikai tehnisko pilāru un e, bez politiskā kompromisā sadaļas mums nekas neizdosies, un tāpēc gribu jums īpaši pateikties un arī par tiem pūliņiem, par to, ka Luksemburgas prezidentūrai esat sagatavojuši to, lai politiskais pīlārs būtu iespējams risināšanai un arī esmu gandarīti par to, ka jūs, atstājot prezidentūru, apzin, val, varēsit palīdzēt Luksemburgas prezidentūrai darbu turpināt. Tāpat vēlos pievienoties eh, kritikai attiecībā uz EFSīm saistībā ar transportu. Mēs būtu gribējuši, lai būtu gan komisijā, gan padomē lielāka sada, e, sadarbība starp e, transporta un ekonomiskiem un budžeta komponentiem, ņemot vērā to, ka transporta komponentiem tika nolikti malā, un mēs būtu gribējuši, lai e, šī sensibilā daļa tiktu parādīta. Tāpat par tu, par miljārdu tika uh, eh, samazināts tas samazinājums transporta ziņā, konkrēti 500 miljonu transportām un konkrēti subsīdiju jēdziens transportā, kas būtu paskaidrojams. Katrā ziņā šis temats vēl ir jāatrisina. Tālāk runājot par Gibraltāru. E, ņemot vērā to, ka šī ir divpusēja problēma, lai gan Fosters kundze mm, varbūt to nevisai labi atcerās, jo viņa saka, ka Lojola palās jau to ir sakārtojusi. Nē, tas vienmēr ir bijis e, politiski rentabls konflikts. Un valdība ar ministru Moratīno noved līdz galam Kordovas vienošanos, kas pēc vairākiem pārkāpumiem no attiecībā uz eh, mākslas, eh, šo slaveno mākslīgo klinti, kas turpinās. Man gribētos domāt, ka tomēr nevaru tajā vainot jūs, ka šis ka eh, jautājums nav atrisināts, tas ir divpusējais jautājums. Tālāk par trans, sociālo transportu runājot, ka ar komisijas un komisāras Bulčas palīdzību esat pie tā strādājuši. Domāju, šeit ir budžeta daļa un daļa, ko varētu nosaukt par sociālo, ko mēs darām ar transportu strādājošajiem e, tuvākajā nākotnē, kad parādīsies problēmas panākt to, lai tie iekļautos konkrētos sektoros. Domāju, ka tas ir bijis būtisks elements, un jūs arī nākotnē varēsiet palīdzēt komisijai turpināt, padziļināt darbu pie šī aspekta finansējums, un strādājoši ir pamats jebkurā mobilitātes jomā Eiropā. Danke sehr, jetzt Saskum Bilbao. Isaskuna Vilbao nākošā runātāja. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties Latvijas prezidentūrai par paveikto darbu. E, dzelzceļa paketē pasākumā, kas mums atņēma dažas stundas miega, bet vēlos pateikties par pieliktajiem pūliņiem. Domāju, ka tas bija nopietnas darbs un tāpat ar pilnīgu uh, patiesumu un vaļsirdību vēlēju teikt šie termiņi, eh, ko piedzīvojam šodien ar deleģētiem aktiem, varbūt nebija tā vērti, bet mēs tuvi, tomēr eh, tagad tuvināmies eh, vienošanās procesam, un jūs esat labi pastrādājuši, tāpēc es ceru, ka padome varēs savas nostājas mainīt. Šodien es saņēmu telefonu zvanu no šīs konkrētās nozares, nozare, kas tik ļoti gaida mūsu ziņojumu, tīpaši tehniskajā jomā, un izskanēja bāžas un arguments, kas nereti tiek um, izmantoti, nozare gaida tehnisko pilāru bez kavēšanās. Es gribu norādīt, ka nozare eh, rēķinās ar pilā, tehniskā pilāra pieņemšanu, jo šī persona, kas man zvanīja, pārstāvot būtisku nozari sektoru uh, eh, Eiropā, uh, tāpat norādīja, ka būs piecu gadu termiņš tā piemērošanai, tāpēc ir jābūt, ir jārīkojas steidzīgi, ir jāpieliek lielāki pūliņi termiņos, un lielāki pūliņi, lai šī direktīva, ja mums izdosies panākt vienošanos, tiktu piemērota visdrīzākajā veidā, ja iespējams bez kavēšanās. Un tāpat gribu norādīt, ka ceturtā dzelzceļa pakete ir pakete ar tehnisku un ar politisku pīlāru. Un kā jau izskanēja vairāku kolēģu runā, es gribētu jums lūgt, apvienojot šo laikā un uh, tehniskā pilāra piemērošanas nepieciešamības um, argumentu sniegt atbalstu arī uh, Luksemburgas prezidentūrai un parlamentam panākt kompromisu tehniskajā pilārā, jo var piekrist tam, ka ir jāiekļaut sociālais sektors un vēl jau vairāk piekrīt tam, ka ja ar šo paketu un šīm debatēm mēs nepavirzāmies uz priekšu Eiropas transporta pārvaldības ziņā, uh, Eh, kāds ir mūsu nolūks, tad būs ļoti, eh, tas būs daudz grūtāk iekļaut sociālo daļu, jo mums ir nepieciešams eh, veidot nozarē kvalitatīvas darba vietas, kas izdosies vieglāk, ja mums izdosies konsekventā veidā piemērot visu paketu Eiropas līmenī. Līdz šim tas nav izdevies, un tas parāda nopietnuma un stingrības eh, trūpī, eh, trūkumu no visā, visu valstu puses. Runājot par pasažieru tiesībām, vēlos sacīt, ka es esmu no Basku zemes Gibraltārs. Man jautājums. Man šķiet, ka tas ir iegansts, kas tiek izmantots, lai nevirzītu pasažieru tiesību jautājumu, un es gribētu lūgt padomi. Kā ir jāizdara spiediens uz abām valstīm, lai tiktu panākta vienošanās, lai tiktu izmantota šī spiediena kapacitāte šajā jomā, lai, dalī, lai valsts vienotos, kā tas ir bijis ar, ar citiem ziņojumiem. Tāpēc ceru, kā šajā sakarā arī mums izdosies atbloķēt šo jautājumu, kas ir politisks un lūdzu Latvijas prezidentūru pielikt pēdējos pūliņus. Paldies! Danke sehr. Lielas paldies. Nu, es pat arī esmu nu, pieteicies drusciņu uz FC. Nu, tas ir eh, koncepts, ar ko cīnīties pret uh, bezdarbu, uzlabot uh, konveģents Eiropā, cīnīties pret uh, klimatu pārmaiņām un uh, padomu nevienu eiro centu ne, ne, nepiešķirs. Tātad uh, parlamentam uh, jāstropē šī nauda, un tas jau nav pareizi. Otkārt, un to pieminēja kolēģis, apvāršu 20, 20, 16 miljārdi tur ir, un Connecting Europe instruments ir 26 miljārdi. Bet mēs maksājam vairāk nekā apvāršu 20, 20, trīsreiz vairāk sanāk, ja? Un tas nav īsti pamatoti. To grūti saprast, jo sevišķi tādēļ, ka divus gadus esam darbojušies šo projektu ar Eiropas projektiem, tātad jau kaut kas īstenot šos trīs mēģis, un, nu, tas viss tagad ir norakstīts. Ja? Nu, šie tas visotie projekti, piemēram, viens no tiem ir atom, eh, rūp, eh, tātad ehm, kodolrūpnīca eh, stacija Lielbritānijā, citur ceļi un kas tur nekas nenotiek. Nu, tas ir viens, ja. Tātad mēs zinām, ka Lisabonas līgumā dēļētie akti spēlē lielu lomu, tātad parlamentam ir papildus funkcijas un arī FCI sakarā padomu komisija Un, nu, protams, arī vēlētos nostumt komisiju malā un, un nu, pieņemt lēmumu pašu, un arī mūsu abi referentiem izdevies vēlētos aktus, tomēr arī eh, FC programmā iestrādāt. Nu, tagad ir šī pati debata, nu, es nezinu, cik ilgi un tā, arī attiecībos certot zasēļu pakotni. Juridiskajiem dienestiem esam panākuši labu kompromisu. Sevišķi par TSI. Un dēļ, ja tie aktīvi saka, nu jā, Mēs eh, gribētu mm, par tehniskām lietām tad īsāk runāt, eh, un eh, komisija to var paveikt vienu un tā, bet atsevišķos svarīgākajos punktos mums ir līdz lēme, lemšanas tiesības. Nu, un tas tagad tiek apšaubīts. Ja mēs to salīdzinām ar FC un citiem instrumentiem, mēs vēlētos aicināt šie dēļģētie akti, attiektos uz um, sastāju pakotnē, kā mēs nevaram atteikties no mūsu parastajām funkcijām, un mēs vēlētos, lai jūs, kolēģi, padomē, tomēr to arī ņemtu vērā. Nu tā neiet krastā. Bieži vien jūs to, jūs to mēģiniet un, un tā, bet kaut galā apsver tiesa, lai mums savādāk. Daļai tiem aktiem ir svarīga nozīme. Otkārt, termiņi. Pieci gadi tagad tiek paredzēts, jā, padoms, komisijas tagad divi, mēs sakam viens. Nu, dalība valstīm un uzņēmējiem ir iespēja vai no ERA vai, vai NSA tur vēsties, un kāpēc jāgaida pieci gadi tagad eh, līdz īstenošanai? To var paveikt divos eh, gados, es domāju, un nu, viss tikai iegūst no tā. Nosvar to gaida, uzņēmēji to gaida, un beidzot mēs eh, panāksim tādu eiropeisku risinājumu, eiropeisku vērtību, Eiropas lēmumu pieņemsim. Nu, un trešais svarīgais punkts, ko vēlas uzsvērt, ir uh, Uh, apdrošināšanas sistēma. Nu, tātad uh, neviena no lokomotīva Eiropā no, var no, nevar nobraukt visus šos uh, lielos tasē gabals. Un tāpēc nevajadzētu apgrotināt dzīvi tasēmniekiem. Un par 15 gadiem dažās valstīs to vēlas pagarināt. Tas maksā daudz laika, daudz naudas, un termiņi būs garāki. Bet nu jāpanāk starpība ar ERA, ar, ar Traceļa aģentūru. Karls Finks desmit gadus tur ir amatā tagad, un, un viņš vēlas, lai viss turpinātos kā līdz šim. Nu, šie trīs punkti mums nav pieņemami. Tā kā vēlos jūs aicināt. Un vēlos, protams, arī uzteikt jūsu sacītot, arī šie, ka šeit ir sanāksmē, ir smagi strādājuši. Bet, nu, aicinu jūs eh, vēl drusciņ sapsļaut caujās un mēģināt atrast tādu kompromisu, kas mums ir pieņemams. Šeit ir īsts momenti, ko es pieminēju, mēs esam jau panākuši krietni strēķīt jums pretī, nu, un, eh, un, un padomāju tagad eh, no savas puses arī ir kaut kādā jāizkustās, kā kolēģis sacīja, nu, nevar, nu, tātad. Um, Tādas skaita rudenī, citiem vārdiem sakot, bet, nu, protams, mēs jums um, no sirds novēlam to, lai vēl jūsu prezidentūras laikā jums to izdotos panākt. Un tā jūs pirmā prezidentūra bijusi, un tāpēc mm, īpaši liels izaicinājums, bet ir nepieciešams uh, kompromiss, tad šīs trīs lietas netiks noregulētas, tad, tad mēs jā neteiksim, bet katrā ziņā mēs uzskatām, ka ir iespēja panākt labu iznākumu. Nu, tagad jums iespēja atbildēt jautājumiem, lūdzu. Jā, liels paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, Kramer kungs, eh, cienījamie deputāti. Pirms es gribēju pateikties par to konstruktīvo sadarbību un arī tiem atzinīgiem vārdiem, ko jūs esat eh, veltījuši Latvijas prezidentūrai. Jāsaka to, ka mēs tiešām visas tās apņemšanās, ko darīja, ko, ko mēs bijām apņēmušies sākumā, kad mēs tikāmies ar jums janvārī, uh, centāmies īstenot pēc, vislabākā, pēc vislabākās eh, sirdsapziņas, kā mēs to spējām izdarīt. Un tad varbūt par, par dažām lietām, kas tika pieminētas. Eh, pavisam īsi varbūt par iekšējiem ūdensceļiem. Tas tiešām ir ļoti svarīgi eh, šis dokuments un ka mēs esam spējuši vienoties un industrijai definēt vienotus kritērijus Jāsaka, ka šis priekšlikums, kas tika akceptēts, um, kur ģenerā, uh, kopējā vienošanās tika panākta pagājušo nedēļu padomē, tur jau ir aptuveni 90% no Eiropas parlamenta komentāriem vai priekšlikumiem ietvērta. Es esmu pārliecināts, ka uh, Luksemburgas prezidentūra varēs ļoti ātru un pozitīvu uh, vienošanos ar Eiropas parlamentu priekšējiem ūdensceļiem panākt, kā šis jautājums virzīsies uz priekšu, kas ir tiešām ļoti svarīgs. Um, attiecībā par dzelzceļu Jāsaka tā, ka apņemšanās mums bija tiešām virzīties uz priekšu ar abiem tehniskajā un politiskā pīlāra jautājumiem. To mēs arī darījām. Vienā jautājumā varbūt mums ir izdevies progresu panākt straujāk, vienā varbūt netik strauji. Jāsaka to, ka arī par politisko pīlāru mēs strādājām ļoti uh, saspringti. Un jāsaka to, ka mums ir palikušas tikai dažas atvērtas lietas politiskajā pīlārā. Uh, ko Luksemburgas prezidentūra ir apņēmusies panākt e, vispārējo vienošanos oktobra, oktobra padomē. Līdz ar to šis e, dokuments e, varētu virzīties ļoti ātri. Protams, par šīm lietām ir jāatrod kompromiss. Es domāju par PSO un par, par tātad šo infrastruktūras pārvaldīšanu bet es domāju, šajos jautājumos kompromiss ir atrodams. Nu, pārējie jautājumi, principā, bija, ir noņemti. Attiecībā par tehnisko pīlāru, nu, skaidrs ir to, ka jāsaka arī jums liels paldies par to, eh, par to iespēju iet uz kompromisiem, ko mēs spējam nodemonstrēt, un arī no mūsu puses mēs darām visu, lai no padomas puses būtu pēc iespējas eh, fleksiblāk šī pozīcija Nu, ir mums palikušas šīs lietas, jā, deleģētie akti, spēkā stāšanās laiks, par kurām es domāju, ka trešdien vēl tie diskusija būs. Mēs tiešām esam ļoti uh, eh, cerību pilni šo, šo, šo dokumentu pabeigt, jo ne jau tik daudz, lai tas būtu, kā teikt, Latvijas prezidentūras panākums, bet tāpēc, ka uh, Eiropas dzelzceļa industrija šo dokumentu ļoti gaida. Un, uh, un tas tiešām tā ir. Un, uh, un, un šī gadījumā uh, mēs padarīsim konkurētspējīgāku Eiropas dzelzceļa industriju, kas ir ļoti svarīgi. Un, protams, no tā būs ieguvēji arī Eiropas pilsoņi, protams. Jā. Līdz ar to mums ir, mums ir ļoti būtiski, un mēs darīsim visu, tagad tiešām, cik mums ir palicis, dažas nedēļas laika, lai šo kompromisu panāktu. Aviācijas. Aviācijas jautājums ir ļoti svarīgs tiešām, un tas ir svarīgs uh, Eh, Eiropas eh, kopējā kontekstā. Mēs zinām to, kā aviācijas, eh, aviācija ir attīstījusies, sevišķi starp kontinentālajiem un tālajiem lidojumiem, un Eiropa pēdējos gados ir zaudējusi milzīgu tirgus daļu trešo valstu operatoriem. Un mums kaut kas ir jādara, lai šo, šo, šo, šo situāciju labotu. Un tāpēc arī, tāpēc arī mēs organizējam šo diskusiju, ministru diskusiju par, par aviāciju lai nodrošinātu tiešām Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju un izaugsmu. Šajā sakarībā, protams, eh, mēs varam skatīties uz, uz, uz, uz konceptuālām lietām un konceptuāliem jautājumiem. Tikpat labi mēs varam arī skatīties uz konkrētiem likumdošanas jautājumiem. Piemēram, pasažieru eh, tiesību aizsardzību. Nu, tur arī praktiski visi jautājumi ir atrisināti, ir palikuši divi jautājumi, kas mums ir jāatrisina Bet nu, es nebūtu tik optimistisks, ka, ka, ka, ka Gibraltāra jautājums būtu tik viegli risināms, sen jau mēs viņu būtu atrisinājuši. Ja to būtu tik viegli atrisināt. Viņš arī eh, nu, vairākus citus aviācijas jautājumus bloķē. Un tikko kā šeit tiks atrast kaut kāda vienošanās šajā jautājumā, tā mēs virzīsimies uz priekšu. Un eh, noteikti eh, tehniskā līmenī mēs darījām visu, lai šos aviācijas failus pavirzītu un vairākos jomās šie tehniskie kompromisi ir atrasti. Par jaunām jomām, <coughs> es atvainojos, par jaunām jomām drauni. Tā ir jauna nozara. Un ja mēs, eh, es domāju, Eiropa šajā nozarē nebūs, kā teikt, pirmrindnieki un nebū, nebūs tie, kas virzīsies uz priekšu ar konkrētiem priekšlikumiem. Un tur Rīgas deklarācijā tika minēts vairākas jomas, kas mums jārisina, sākot ar tehniskām specifikācijām, standartizāciju, beidzot ar privātumu un eh, aviācijas drošību un, un citām ļoti būtiskām lietām. Ja mēs šo standartu nenodefinēsim Eiropā, tad šo standartu nodefinēs kāds cits, un tad Eiropa, protams, nebūs eh, šajā jomā līderos, un, un, un, un, un mēs esam secinājuši to, ka mums ir visas iespējas to izdarīt, un pie tā jāstrādā. Tāpēc arī liela uzmanība tika vērsta šim jautājumam. Par uh, ceļu drošību. Jāsaka to, ka ceļu drošība ir ļoti būtisks jautājums Eiropā. Mēs noklausījāmies komisijas ziņojumu pagājušās nedēļas padomē. Līdz, eh, līdz rudenim noteikti taps daudz eh, konkrētāks ziņojums ar konkrētiem uzstādītiem mērķiem. Bet jāsaka to, ka gan Luksemburgas, gan Nīderlandes eh, prezidentūrā urbānā mobilitāte un ceļu drošība ļoti svarīga joma. Un es domāju, ka ka šī gada laikā būs liels iespējas panākt progresu, definējot mērķus un, un nosakot uzlabojumus tieši ceļu, ceļu drošības jomā. Attiecībā uz FC bija jautājumi. Nu, FC jautājums, protams, ir ļoti būtisks, um, un, manuprāt, tas tā ir iespēja Eiropas transporta nozarē attīstīties. Tā ir iespēja finansēt liels Eiropas infrastruktūras attīstības projekts, un eh, tā ir iespēja padarīt Eiropas transporta nozaru konkurētspējīgāku. Tāpēc eh, mēs pirmkārt esam panākuši to, ka kopā, kopīgiem spēkiem šeit ir atsaucis uz TNT tīkliem, kas ir Eiropas transporta struktūras pamatā, kad šeit ir eh, tomēr vairāk uzmanība vērsta transporta industrijai. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs kopīgi spēsim šos te instrumentus pēc iespējas labāk piemērot tieši, tieši transporta, transporta sektoram. Jautājums par tātad sociālo dempingu un transporta jomā. Arī šis jautājums nāca mums dienas kārtībā, gan attiecībā uz ceļu nozaru, ceļu transportu, tātad smago kravas autotransportu, dažādiem nosacījumiem, gan aviācijas jomā. Vēl nesen, dažas nedēļas atpakaļ Briselē bija organizēta arī tāda tā kā konference par šo jautājumu, kur tika izdiskutēta tieši uh, sociāla dempinga jautājuma, tas, ko mēs Eiropā kopīgi varam darīt, lai noteiktu vienotu spēles laukumu un lai mums tiešām būtu vienoti principi arī darba samaksā, tādējādi mēs spētu aizsargāt gan savus darbiniekus, gan arī Eiropas Savienības iekšējo tirgu. Es domāju, par pie šī jautājuma noteikti komisija strādās, un, eh, un šis arī būs noteikti jautājums nākamo prezidentūru dienas kārtībā. Attiecībā par TNT. Eh, nu, jāsaka tā, ka nākamā nedēļa būs uh, konferences TNT dienas. Rīgā tiks organizēts, piedalīsies vairāk nekā 1200 cilvēku, arī Krāmerkungs labprāt, labprāt satikt Rīgā un arī ikvienu no jums. Uh, Un tur mēs runāsim noteikti par koridoru attīstību, mēs runāsim par iespējamo finansējumu, pieejamo finansējumu Eiropas koridoru attīstībai. Es ceru, ka arī no komisijas puses mēs dzirdēsim sākotnējo koridoru novērtējumu un šos CEF projektu iesniegu, iesniegumu novērtējumu. Un es patiešām ceru, Teličs kungs, ka šis eh, eh, tātad Rail Baltica projekts būs viens no tiem, kas tiks eh, atbalstīts un ka mēs varēsim virzīties uz priekšu Rail Baltica uh, projektu īstenošanām. Tas patiesi ir ļoti svarīgs uh, projekts reģionam no integrētības viedokļa Eiropas kopējā telpā. Tas neapšaubām ir lielākais jebkad investīcija projekts Baltijas valstīs. Tā kā tas ir ļoti būtisks, lai mēs spētu tiešām būt daļa no Eiropas. Jā, uh, bija jautājumi par to, kā bija strādāt un kā mēs sadarbojāmies ar iepriekšējām nākamām prezidentūrām. Uh, Jāsaka to, ka apņemšanās, protams, mums bija liels. Mēs, protams, arī visos virzienos ļoti aktīvi darbojāmies. Eh, kur mēs varējām, tur mēs spējām panākt kompromisu, kas attiecās uz, eh, uz, uz sadarbību ar Luksemburgu. Tā mums bija ļoti cieša, un es esmu pārliecināts, ka viņi arī turpināsies. Tāpat arī ar Nīderlandes, Nīderlandes prezidentūru, jo, nu, protams, eh, pusgadu laikā, cik ir iespējams izdarīt, tik ir iespējams. Mēs tiešām uh, Nestoties to, ka mēs esam maza valsts, mēs eh, ieguldījām milzīgus resursus, lai nodrošinātu visu šo Eiropai tik ļoti būtisko jautājumu virzīšanu. Es tiešām vēlreiz gribētu pateikties Krāmerkungam un jums, eh, deputāti, ziņotāji, ēnziņotāji, par to atbalstu, ko mēs esam saņēmuši šī, šo sešu mēnešu laikā. Un tiešām ceru arī turpmāk uz veiksmīgu sadarbību un ceru, ka arī uh, Mums izdosies panākt kopīgu kompromisu un viedokli arī par dzelzceļa paketes jautājumiem. Lielas paldies! Bei so viel Beifall brauche ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Nu, ko, nu, laikam nekas daudz piebilstams vairs nebūtu, bet, nu, kādā ziņā liels paldies, sirsnīgs paldies jums vēlreiz, kā atnācāt ziņojot par iznākumiem, kas tad sasniegts, panāks pirmajā jūsu prezentūras uh, kārtā, un paldies arī par um, atbildēm. Es domāju, ka tiešām labs iznākums, nu, zinu, ka jāpiestrādā drusciņi, bet, nu, paldies, un lai veicās, lai jums labs mājceļš, un, protams, uzturēsim kontakts. Paldies. Thank you. Thank you very much. Yeah. See you in Riga. So, wir kommen jetzt zum nächsten Tag. Nu, ko esam nākuši līdz nākamajam darba kārtības eh, punktam - jaunie izaicinājumi un koncepcijas turismu veicināšanai Eiropā. Referents šeit ir Isabela de Montes kundze. Nu, zinu, ka drusim viņa laikam aizkavēsies, ir limšīna nokavējusi, bet katrā ziņā uz šo punktu viņa ir ieradusies precīzi, nu ko tad viņa arī vārds lūdzu. Grazie, Presidente. In effetti penso che sulla efficienza. Paldies, priekšsēdētāji manuprāt, bija daudz ko teikt par e, efektivitāti gaisa transporta ziņā, bet no savas puses šis rezolūcijas e, priekšlikums ir e, paredzēts turismu nozares attīstībai, tas ir ceturtais sektors Eiropā, tas ir ļoti nozīmīgs MVU jauniešu sieviešu nodarbinātībai. Nu, desmit tuvākajos gados uh, Eh, ir paredzama par 140 miljonu turistu skaitu pieaugums attiecīgi ir ļoti nozīmīgi izdarīt secinājumus, pateicoties šiem priekšlikumam. Pirmkārt par to, kas bija jāizdara jau līdz šim brīdim atbildīgi un ilgtspējīgi turisma ziņā, un arī, lai risinātu vairākus aktuālus jautājumus. Pirmkārt ir runa par to, lai Eiropa būtu un paliktu eh, pirmais eh, pasaules turismu galamērķis, kas nav tik vienkārši, jo attīstās vairāk citi galamērķi. Tāpat ir jāņem vērā konkurētspējas vajadzības, jo turismu nozara attīstās ļoti strauji. Attiecīgi mums ir jāspēj šai attīstībai sekot pienācīgā veidā. Tā tad ir runa par to, kā tiek izdarīti pareizie secinājumi par mērķiem un izaicinājumiem. Pirmkārt, finansiāliem izaicinājumiem ir runa par struktūra fondiem, par ietekmes izvērtējumiem, ir nu, būtiski stiprināt operatīvo struktūru. No komisijas puses ņemot vērā to, ka šī ir strateģiska nozare Eiropas ekonomikai. Pirmkārt, jānorāda, ka turisma nozarē ir vairāki apakša sektori, tā ir caurvijoša nozare, un e, vienā e, ziņojumā nebūtu iespējams skatīt visus šos aspektus. Tāpēc es koncentrējos uz konkrētiem tematiem, kas, manuprāt, ir strateģiski. Pirmkārt, tas ir jautājums par Eiropas, Eiropu kā turismu galamērķi. nevajadzētu mm, nonākt eh, pie situācijas, ka tā, eh, ka šāda, šāds zīmols tiktu nomainīts ar atsevišķu dalību valstu eh, zīmoliem. Mums ir jādomā par sadarbību, jādomā par jauniem produktiem, kas ir paneiropiski, transnacionāli, ņemot vērā uh, makroreģionālo stratēģiju. Vēl viens mērķis, par ko plaši tiek runāts, ir dažādu ārpus sezonas produktu attīstīšana, kas būtu paredzēts jauniešiem un vecākiem cilvēkiem. E, tas viss ir saistāms ar kvalitātes jautājumu, un arī šeit ir jāliek uzsvars uz um, patērētāju izglītošanu. Tāpat mums ir jārunā par Eiropas galamērķiem, par eh, gudriem galamērķiem. Tas eh, nozīmē jārunā par turismu, ilgspējīgu raksturu un par dabas resursu izmantošanu, jāliek uzsvars uz bioloģisko daudzveidību, it īpaši kalnu un piekrastes apgabalos. Vēl viens svarīgs elements ir velo uh, tīkla attīstība. Vēl viens elements, ko mēs vēlamies attīstīt, ir e, kopīgas e, ekonomikas attīstīšana. Mēs par to runājām konferences ietvaros, kā arī Milānas Expo ietvaros. E, pastāv liels pieprasījums šajā jomā. Un tas dotu iespēju izmantot vietējās īpatnības, taču nedrīkst aizmirst kritiku attiecībā uz um, nelojālu konkurenci. Svarīgi ir uzsvērt šīs nozares e, raksturu, kamēr tā paliek bezpēļņas aktivitāte, ir jārunā par šo bezpēļņas īpatnību, bet ja ir komerciālas darbības, tad ir jāatceras par fiskalitātes jautājumiem. Tāpat ir uh, E, ekonomiskās ietekmes un patērētā aizsardzības jautājumi, kas ir jāņem vērā. Un arī digitalizācijas jautājums. Tas nav nekas jauns, mēs to zinām, mēs esam jau par to runājuši. Tīkli pateicoties, kuriem e, turisti e, atrod piedāvājums saviem atvaļinājumiem. Tāpat mums ir nepieciešams garantēt labāku sadarbību starp turisma aģentūrām, tūru operatoriem, digitāliem uzņēmumiem, lai varētu attīstīt šo nozari vairāk, ņemot vērā Eiropas finansējuma programmas. Tāpat arī mēs esam runājuši par digitalizāciju, konkrēti biļešu emisiju un pār efektīvāku sadarbību šajā jomā. Mēs arī e, uzsvērām viesabonēšanu un piekļuvu tīkliem, cik šie ir būtiski jautājumi. Un visbeidzot, e, platjoslas pieslēgums perifēros kalnu un pie jūras e, rajonos. Šis ir ļoti nozīmīgs jautājums Eh, piekļuvē tīklam ir nozīmīga, bet vēl aiz, jo, vēl, jo ir ļoti daudz turistu, kas apmeklē šos reģionus, un mums ir jāgarantē piekļuve ne tikai um, piekļuve personām ar īpašām vajadzībām, bet arī ar cilvēkiem ar pagaidu uh, E, grūtībām. Tā ir jāuzlabo situācija šajā jomā, un, manuprāt, tā ir vēl viena iespēja uzlabot turismu piedāvājumu. No manas puses tas ir viss priekšsēdētāji, un es gaidu citu kolēģu e, sacīto. Esmu gatava uzklausīt visus ieteikumus, jo šis temats ir ļoti plašs un esmu gatava iekļaut savā darbā kolēģu devumu. Un pirms turpinām, um, vēlos uh, sveikt Fleckensteina kundzes uzaicinātos 18 uh, Eiropas transporta uh, Works Federation locekļus, kas ieradušies mūs šeit apmeklēt. Sveicināti, sveicu! Un wir sind ein bisschen Nu, mums uh, druskuļi tāds tā kā laiks spiediens tagad ir iestājies, tāpēc došu vārdu sākumā uh, referentiem gan tikai divām minūtēm. Ka Klaudija Montero uh, uh, Garija tagad nākamā. Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Em primeiro lugar, obviamente, saudar. Paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Es gribētu sveikt referenti par um, paveikto darbu. Šis ir darbs kurā ir iekļauti būtiski elementi, kuri skār digitalizāciju, kopīgo, kopi, koplietošanas ekonomiku, citus jautājumus, un es vēlētos uzsvērt vēl dažus jautājumus, kas būtu iekļaujami ziņojami. Pirmkārt, ziņu e, turisms piekrastē un jūras turisms. Tā ir nozīmīga zilās ekonomikas daļa, un, manuprāt, ir būtiski, lai tiktu izveidots eh, darbības plāns ar konkrētiem termiņiem un mērķiem. Divu atgādināt to, ka eh, piekrastes un jūras turisms nodarbina vairāk nekā 3 um, eh, miljonus um, personu un viena trešā daļā no turismu uzņēmumiem ir saistīta ar piekrastes turismu. Šodien runāt par piekrastes un uh, un um, pie jūras turismu nu, nozīmē runāt par kruīziem, par diferencētiem produktiem, ar par papildu produktiem, gastronomisko turismu, eh, naut, mm, nautiskajiem sporta veidiem. Un uh, ir jāparedz transnacionāli pasākumi, lai varētu veicināt ekonomisko attīstību, lai varētu veicināt um, vīzu režīmā uzlabošanu. Kāpēc neorganizēt semināru ar ikvienas dalībvalsts piedalīšanos, kurām ir piekrastes vai jūras reģiona? Tas dot iespēju organizēt paneiropas dialogu, lai mēs varētu apmainīties ar pieredzi. Ja mēs runājam par piekrastes un jūras reģioniem, tad uh, arī gluži dabiski jāpiemina ultraperifērija reģiona un salas. Jūras transports ir ar ļoti nozīmīgu um, vietu šajā ziņā un noslēgumā priekšsēdētāji vēlos atgādināt to, ka būtu labi, ja nākošajā finanšu schēmā būtu nodaļa par turismu, kas ir ar savu potenciālu bagātības un nodarbinātības uh, radīšanā. Tāpat arī runājot par turismu, mums ir jāveicina tie privātie līdzekļi, kas varētu būt ar iniciatīvu, lai veicinātu Eiropas zīmolu. Nevajag domāt uh, ekskluzīvi par valsts finansējumu, varam domāt arī par privāto, jo ir arī norādes, ka būtu iespējams pārāk to, ka uh, ir iespējams nodrošināt šādu visaptvarošu turismu, lai visi varētu ceļot. Tas māc Lotovski. Paldies, tā tālāk, Lotovskis, lūdzu. Paldies. Un es visnīgi pateicos kolēģiem par šo ziņojumu. Turisms ir uh, ārkārtīgi svarīga joma visām dalību valstīm. Mums jālaiž jā, jātiecas uh, uzstāstīt jaunas iespējas, kur Eiropa varētu uh, atkal apstiprināt savu pozīciju kā pirmo svarīgāko turismu mērķi pasaulē. Bet es domāju par jaunajām tehnoloģijām. Es nekādā ziņā neesmu pret to, bet neesmu katrā ziņā drošs vai komisija. Pietiekam ātri var reaģēt uz jaunajām tehnoloģijām un tā tālāk. Birokrātija, par ko mēs domājam, parasti pieminot vārdus Eiropas Savienību, es domāju, tik um, izsmalcināta, ka, ka nu, ir smagi. Vajadzētu nu, varbūt eh, sagaidīt vairāk komisijas pārēc tādu koordinatīvu lomu, es uzņemsies likumdevēju lomu arī šajā jomā. Protams, svarīgs eh, jautājums ir eh, arī patērētāja tiesība aizsardzība. Nāk klāja jauni instrumenti, jauni veidi, kā tiek nodrošināta turismu pakalpojumu, un bieži vien te pavērs iespējas arī grāpniekiem. Uh, jāprātīga izmantošana. Nu, te ir jāuzmanās tiešām, lai nepieļautu, ka, lūk, modernizācijas eh, vārda tieši patērētājiem, ka līdz ar to patērētāja tiesību aizsardzības režīmā ir eh, kā tāda iztrūkuma. Nu, tā var tie pārkāpt, teiksim, nodokļu tiesības vai, vai tam līdzīgi. Un eh, nevajadzētu aizmirst, protams, arī par pašu reģionu interesēm. Un tagad uh, Eiropā. Mēs varam, ka viskur Eiropā atrast um, un izzināšanās turismu iespējas pat, ja tās varbūt nav īpaši populāras uh, lietas. Mums ir jau daudz ģimenes panciju, piemēram, vai, teiksim, augstsāmniecības uzņēmumu, kas piedāvā turismu pakalpojumus arī. Un nu, tie ir tieši saistīti ar vietēju kultūru. piedāvā turistiem attiecīgi vietējos eh, kultūras pasākums, nav varbūt īpaši pozicionēti, nav īpaši pamanāmi eh, citu piedāvājumu starpā, un ir svarīgi viņiem varbūt arī dot šo papildus kapacitāti, apzināties, kā viņi var sevi labāk pozicionēt. Un, eh, un mēģinot uzlabot savas priekšrocības globālajā tirgu, mums jādomā tieši par to, lai sakmētu šādu objektu attīstību. Un vēlos paust arī kādu brīdinājumu, ka Sociālajie un klimata aspekti noteikti jāņem vērā, tas tev nav īpaši precīzi formulēts, tās ir ārkārtīgi svarīgs joms. Bet tos nekad nedrīkstēt izmantot kā tādus uh, um, argumentus, lai, lai pamatotu konkurences starp dažādām nozīmēm. Es viņam, ka transportā, piemēram, tāds ir nevajadzētu atvērt vēl vienu fronti, tas jau nevienu nenāk pa labu, ne turismu attīstību Eiropā, ne patērētājiem. Un iesniegšu arī grozījums cerams, ka tiešos termiņos paldies. Nu, nevis pārsniedzāt runas laiku, bet uh, eh, Rādušu kungs nākamais. Thank you, Mr. President. On behalf of ALDE group, I would like to support this uh, report and commend to Mrs. De Monte for her work on this report and this resolution. Mm -hmm.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 Eh, vietā. Eh, šķiet, ka mūsu ēnu referenti kaut kur atrodas kopā, bet citā vietā. Paldies referentei. Jā, nu šķiet, ka šeit pastāv tāda kopēja vienošanās un prasība no komisijas puses piestrādāt pie datu eh, vākšanas lai eh, varētu eh, tā klajā ar šo regulējumu par turismu strate, eh, statistiku. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana arī ir ļoti vērtīgs turismu kapitāls, kā to minēja referente. Līdz ar to būtu jārosina, lai darību valstis un reģioni veicinātu ekoturismu. Un tas būtu jāņem vērā arī veidojot un izstrādājot bīdas likumdošanu. Jūtīgi rajoni, tādi kā kalnu reģioni, sals un tā tālāk, lielā mērā bieži ir atkarīgi no turismu. Un klimata pārmaiņas to ietekmē vispiešāk, un šī iemesla dēļ klimata aizsardzības politika būtu e, spēcīgi jāintegrē reģionālā e, turisma un transporta politikā. Mēs eh, saprotam, ka eh, pilsētu turisms eh, arī ir biznes, kas attīstās, un transporta sistēmām būtu jābūt efektīvām un ilgspējīgām, kas dotu tādu vienlīdz izdevīgu situāciju gan turistiem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem. Pētījums par ilgspējīgas ilgspējības certifikātiem un brīvprātīgu instrumentu izmantošanu, analīzi par to, kuri no instrumentiem ir bijuši efektīvi, jādomā par to, kā šādu certificētu turismu varētu intensificēt. Eiropas eh, gala mērķiem vajadzētu vairāk koncentrēties uz eh, tīklošanās informāciju, iekļaujot labākos piemērus, eh, atbalstot arī MVH MVU un atbalstot arī sociālo e, turismu. Mēs atbalstām aicinājumu operatoriem uzņemties lielāku atbalstu atbildību, e, ņemot e, dalību tālākā velospēdu maršrutu izstrādē un attīstībā. Eiropā, e, ieskaitot e, šo te e, dzels priekškara maršrutu un iesaistot arī citus transporta veidus. Un tālāk vārds ērtoga kungam. Jā, paldies. Un vispirms vēlētos pateikties referentē un ēnu referentiem, jo daudz kas no tā par ko mēs šeit runājam, saistībā ar turismu, nu, ir jau šeit, šeit jau tika minēts, bet runājot par Branding Europe, man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai dalību valstis eh, rīkojas, nu, tā kā tādas atsevišķas eh, karalistes un nedomā par to, ka vajadzētu domāt eh, kopā Jo tad, kad, piemēram, kāds jaunietis eh, bērns ierodas eh, Eiropā no eh, ārzemēm, nu, viņam nerodas vienots priekšstats par Eiropu kā tādu. Tādēļ ir svarīgs šis Branding Europe aspekts un tā izstāde. Digitalizācija un pieeja, piekļuva dažādiem telekomunikāciju instrumentiem, jā. Šeit mums ir labs piemērs, piemēram, Baltijas valstis, Bet vispār e, jāsaka, ka šī joma, diemžēl, e, daudzās Eiropas vietās ir nepietiekami izstrādāta un nav labi pietiekami izmantojama. Ko es vēl gribēju sacīt? Um, runājot par to, e, cik ziņājumā ir izskatīts, piemēram, vīzu jautājums ja mēs zinām, ka, teiksim, viens eh, procents Ķīnas iedzīvotāju pavada atvaļinājumu sārzemēs, tad iedomājieties, kāds eh, potenciāls eh, tam ir. Un tieši tādēļ vīzu sistēmu un režīmu, teiksim, optimizācija arī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Paldies un tālāk Inesa Jāls Sendera. Paldies, priekšsētētāji. Jā, es arī gribētu apsvērt sveikti Montes kundzi par lielisko ziņojumu. Šī joma, protams, ir svarīga visai Eiropai, bet, e, diemžēl, tas nesaņem pietiekoši daudz uzmanības ne budžeta, ne uh, darbinieku apmācības un izglītošanas ziņā, ne mārketinga jomā um, un tas ir neatbilstoši tam, cik liela ietekme globāli šim sektoram var būt. Um, runājot par Eiropas uh, labākajiem galamērķiem, te gribētu pieminēt vienu institīvu, vienu programmu, Kalipso, kas uh, koncentrēs tieši uz sociālo turismu ar mērķi veicināt turismu šajās te minētajās teritorijās, iesaistot cilvēkus no valstīm, kurā cilvēkam varbūt nav pieejas turismam kā tādam. Un eh, svarīgi ir, kā šī programma tiek iesaistīta eh, un iekļauta dažādās stratēģijās, kas tiek izstrādātas. Eh, tika pieminēts velotūrisms, pārgājienu turisms, pārgājien, turisms motociklu turisms un tā tālāk. Un svarīgi ir nodrošināt, eh, lai šie dažādie turismu veidi būtu arī droši. Eh, atcerieties eh, darbu pie komplekso ceļojumu pakotnes. Ir jāatceras par drošības jautājumiem, par patērētāju interesēm, par to, kā tās nodrošināt turistiem, kas ceļo uz trešām valstīm. Turisma industrijai citās uh, valstīs varbūt šobrīd pārdzīvo grūts laiks, kā Tunisijā, Eģiptē un tā tālāk, tas varbūt nāk mums par labu, bet. Nākamais runātājs, jā, paldies, vēlos pateikties Demons kundzei par šādu visaptverošu ziņojumu. Es vēlējos minēt trīs punktus, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgi. Pirmkārt, aicinājums komisijai prezentēt ziņojumu par to, kā dažādie pasākumi 2015. gadā darbojās, ko mēs varam no tā mācīties, tā tad izvērtējumu. Un tālāk zīmols Destination Europe. Tas ir ļoti svarīgs. Mums ir jāsadarbojas uh, starp dalībvalstīm, lai nodrošinātu to, ka šis zīmols būtu ļu īpaši vērtīgs tirgū Tālāk par darba apstākļiem. Ja mēs gribam nodrošināt kvalitīvu turismu, ja mēs tieši tādu turismu vēlamies attīstīt, tad mums ir eh, jānodarbina augsti izglītoti speciālisti, labi sagatavot speciāli šajā eh, nozare. Eh, runājot par kultūras mantojumu un līdzīgiem jautājumiem, mēs varam runāt par kultūras turismu mantojumu, jo vairums e, turistu ierodas, lai apmeklētu dažādus e, kultūras pieminekļus. Un turisms pašlaik e, pieauga, tas ir veids, kā var, laukturisms attīstās un tā var atbalstīt zemniekus. Liels paldies un tālāk Daļičkas kungs. Jā, paldies, es varētu izteikties pavisam īsi, jo es pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts liberāļu grupas vārdā. Bet vēlos uzsvērt kādu punktu, uzsver arī referente. Un proti, es gribu runāt par digitalizāciju un par to, cik tā ir svarīga. Un šajā kontekstā es vēlētos pasvītrot faktu, uh, joprojām norisinās asa cīņa uh, par eh, tīklu eh, neutralitātu un viesu abonēšanas cenu atcelšanu. Lūk, eh, ļoti svarīgi ir šādi aspekti, šādi soļi. Un tikai tad, ja mēs varēsim uh, pildīt savus solījumus, mums kāds ticēs. Tāpēc es pilnā mērā atbalstu referentu šajomā. Paldies, un jā, šeit es gribu teikt, ka e, mums ir savas stratēģijas, piemēram, e, Baltijas jūras stratēģija, kur tiek e, veidoti kopēji projekti, piemēram, Donau stratēģija, kas arī ir labs piemērs. Un tieši tādā veidā mēs varam pārvarēt robežas. Un tālāk runājot par velospēdu turismu Eiropas Savienībā. Uh, Šajā turismu jomā eh, tiek ģenerēts ļoti daudz naudas, liela peļņa vairāk kā kruīza eh, kuģu industrijā. Un, eh, tomēr šī joma sastopas ar problēmām. Tā pašā laikā arī ekonomiskā ietekme ir lieta. Un runājot par to, ka šis te turismu veids ir eh, pirmkārt vidē draudzības, vidē no tā ir labums, eh, tas ir, protams, veselībai eh, ļoti noderīgi jāpaldies par šo te norādi. Un arī no nodokļieņām viedokļu vietējām pašvaldībām tas ir svarīgs, tā ir svarīga joma. Piemēram, Baltijas jūrā, kur vasara ir ļoti īsa, 23 mēneši, kamēr eh, velotūrismu sezona var izstiept daudz garāku, septiņus vai pat deviņus mēnešus. Nu, tālāk, ja mēs eh, iedomājamies, piemēram, eh, autoceļu, par kuru tiek pārvadātas preces un tā tālāk, Bet, ja, piemēram, mēs vēlamies, tas, ar to parasti nav problēmas, bet, ja mēs vēlamies attiecīgi izbūvēt ceļu ar pieeju jūrē, tur uzreiz ir nepieciešams dabūt veselu virkni visdažādāko atļauju un tā tālāk. Katrā ziņā paldies par jūsu komentāriem un paldies arī referentei Un tagad došu vārdu komisijai. Kas no komisijas eh, ir klāt? Lūdzu, jums vārds. Oui, merci beaucoup. <clears throat> Je voulais remercier le. Lielas paldies. Eh, vēlos pateikties eh, pirmkārt referentei par paveikto darbu, par sastādīto ziņojumu. Mēs kopumā atbalstam izvēlēto pieeju Tur ir svarīgas tēzes, tādas kā, piemēram, uzlabot nozars konkurētspēju, labāk izmantot, teiksim, struktūra fondus un citas pieejamos līdzekļus, nepieciešams papildus investīcijas kadru apmācībā un, protams, arī iespējas un izaicinājumi, ar ko saskaramies digitalizācijas kontekstā. Nu, vēlos um, iedrošināt jūs un pārliecināt jums, ka nekādā ziņā mēs uh, negrasamies atkāpties no tā paliek tā tā sacīt un, un, un turpināsim darbu šajā jomā. Turisma nozara, protams, atstāja ietekmē uz citām nozarēm, teiksim, modas industrija, tekstu izstrādājumu nozara, nu, vai tikpat labi tērauda industrija, tērauda ražošana un transports, piemēram. Ir nepieciešams meklēt iekšēju sinerģijas ar dažādām politikām un līdzekļiem jāskatās nākotnē, pēc, domājot, papildus tirsniecības iespējām un tā tālāk. Arī jāņem vērā tas, ka mums ir ļoti radoša um, un, un, un um, liela potenciāla atveltīta radošā nozare. Tā kā mēs kopumā piekrītam jūs izvērtējāt pieeja, turpmākajos mēnešos un, un gados uh, šim sektoram piemīt uh, liels uh, nodarbinātības potenciāls, un ne tikai Eiropas dienvidos, bet arī citos ja nu ir kāds eh, sektors, kuram, kura potenciāls jaunu vietu darba radīšana nav izmantots vēl pēdējiem, tad tas tieši turisms. Un te jāpiestrādā gan reģionālā, gan, gan nacionālā līmenī. Un, um, komisija ehm, cer un sagaida, ka parlaments eh, arī atbalstīs viņas nostāju. Un vēl um, vairāk komentāru, kas izskanēja saistībā ar mums, mums ar komisiju. Es piekrītu, ka mums ir nepieciešams eh, piesārā pie Eiropas eh, brendinga, tā sacīt, Eiropa kā turismu ceļojuma gala mēķis, eh, šis saukums jāsakmē aktīvāk. Jāsakmē tas, ka Eiropa ir populārāka, piemēram, Ķīnas turistācijas. Ķīnieši parasti uzskata Eiropu par vienu tādu mm, homogēnu valstu grupu ļoti bieži. Ja mēs skatāmies, ko dara amerikāņi, lai piesaistītu turistus, piemēram, un citos līdzekļus tiek ieguldīts arī uh, specifiskām publicitātes kampaņām, nu, tad nu, tur ir ko pamācīties. Tālāk uh, sezonas rakstura tāda ietekme uz uzņēmējiem, kas darbojas turismu jomā, ir svarīgs aspekts, protams. Nu, Nākamajam es ņemu ķīniešu vai brazīliešu turistus, piemēram, ir, ir parasti tāds specifisks laiks, ka, kad viņi dodas brīvdienās atvaļinājumā, tā kā tas jāņem vērā un varbūt jāpakārto kādas darbības šim sezonālās aspektam. Un te, protams, ilgspējīgs turisms, eh, veloturisms, kāds tas arī ir viens no prioritāriem virzieniem komisijai. Un es piekrītu, ka turismu nozara ir jārisina klimata pārmaiņu mēs te izaicinājumi. Nē, te nākas eh, vērot, ka turismu kompānija domā par energoefektivitāti pēdējā laikā, tas ļoti labi. Uh, Turisms ir viens no sektoriem, kur ir liels emisiju samazināšanas potenciāls, kas, eh, nu, attiecīgi arī var sekmēt nozares konkurētspēju. Un eh, arī mūsu kopējo klimata pārmaiņu apkāršanas mēģi sasniegšanu tas noteikti sekmēs. Tā kā, jā. Tālāk eh, piekrastes un jūras turisms, šis sektors arī ārkārtīgi svarīgs, tam es pilnībā pievienojamies jūsu viedokli. 14. gadā lēdām klajā paziņojumu ar uh, rīcības plānu uh, par to, kas būtu darāms šajā sektorā. Un nu, pateicos referentei par uh, komentāriem, ka varbūt tiešām padomāsim par to, vai nevajadzētu sasaukt ar augstu līmeņa semināru vai konferenci ar nozares pārstāvjiem, ar tādu plašu līdzdalību, tas tiešām nemaz nebūtu slikti. Tad tika pieminēts caurskatāmības jautājums um, tas, kāda ir piekļuva, kā teikt, tērēt reģionāli līdzekļu fondi un naudiņas. Domāsim par reģionālo fondu eventuālo ietekmi vai skatīsimies, kur un kā nauda tiek tērēta turismu vajadzībām. Un mēs zinām, kāds notiek reģionālā līmenī, līdz ar to tas nu, nav tāds tieši lēmums, ko varētu ietekmēt Eiropas komisija. Protams, mēs vēlamies sakot līdz tam, kā tas notiek, kā šī līdzekļa tiek izmantota, kāda, kāda ir šī izma, izmantošanas ietekme, jo sevišķi uz uh, nodarbinātību un, uh, un ekonomikas attīstību šādā kontekstā. Tiek pieminēts vīzu jautājums. Nu, šajā ziņā pilnībā piekrīt jums, tā arī ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm. Un komisija ilgāku laiku ir aicinājusi piestrādāt šajā jautājumā, tātad sekmēt vīzu režīmu atvieglošanu, kas nāk no turismu un kā tas ietekmētu nodarbinotību un izaugsmu Eiropā. Tālāk par Bilbao kundzes piezīmēm gribētu pasvītrot to, ka Kalipso turpina saņemt finansējumu kosmēs ietvaros, un tā ir mūsu komisāra viena no Eh, prioritātēm. Lūk, un ņemot vērā to, ka laiks iet uz priekšu, negribu izmantot ļaunprātīgi jūs pateicu eh, pacietību. Paldies par uzmanību. Paldies, un tagad arī vārds eh, referents kundzei. Izabela, lūdzu, vārds jums. Grazie, davvero. Paldies. Visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem un komisijai. Par attiecīgo devumu. Esmu gandrīz, ka mēs esam vienojušies par vairākiem jautājumiem un ka jūs bijāt gatavi rast risinājumu šajos jautājumos konkrēti attiecībā uz piekrasts un jūras turismu, kas ir nozīmīga turisma ekonomikas sastāvdaļa, kā arī pār kulturālo turismu. Bet, manuprāt, būtu jāpārzina e, Eiropas galamērķis pievienotā vērtība. Šeit konkrēti runa par kultūras atsaucēm, tika runāts par pārobežu turismu, arī par um, uh, šo zīmolu un īpatnībām dažādās teritorijās. Tāpat arī tika runāts par eh, ne, neaizsargātības problēmu, par eh, nepārtraukts izglītības eh, nepieciešamību, kā arī darba vietu nodrošināšanu, lai varētu uh, Eh, tās nodrošināt visa gada garumā. Tāpat arī bija runāts par to, cik svarīgi ir viesabunēšana turistiem. Un arī bija runa par dzīvnieku labturību. Arī tas ir viens no jautājumiem, eh, pār kuriem mums ir jādomā turisma. Uh, nozars sakarā. Mēs runājam par turismu kā ekonomikas sastāvdaļu. Tā ir nozare, kas ir e, attīstīsies neraugoties uz krīzi vairākās dalība valstīs un teritorijās, bet šķiet, ka ja tiek investēts turismā, tad ilgā termiņā tiek investēts ekonomikā. Paldies visiem, gaidu grozījumus. Tādēļ termiņš eh, grozījumiem ir 24. jūnijas, tur pulksten 12, pusdienlaiks tātad, lūdzu, ņemiet to vērā. Un ar to pašu varam pārēt pie nākamā darba kārtības punkta. Un vēlreiz paldies, paldies, vēlreiz, eh, tātad, paldies referentēju, ēnu referentēm. Nu, nākamais darba kārtības punkts. Tas tāds tā tirgus eh, piekļuvi ostas pakalpojumiem. Un te ir, lūk, vairāki, mm, tātad, klausītāji, kuriem nav austiņu tagad, jā, nu, droši, droši izvēlēties šeit vietas, jā. Un, un, un atrodiet sev, sev vietīm vietas ar austiņām, lai jūs varētu savā dzimtajā valodā sekot līdz šīm debatēm. Jā, tad, tad nekautrēties, sēdieties kaut kur šeit, jā, lai jums ir iespēja uzlikt austiņas un klausīties debatēs savā izvēlētajā valodā. So, und wir sind gespannt. Nu, ko, esam um, priecīgi par nākamo prezentāciju, ka Nils Lekensteins eh, stādīs priekšā šo savu ziņām. Lūdzu, jums arī vārds. Paldies, priekšstādātāji. Nu, sākumā par procedūru varbūt iesākšu nedaudz īsi. Atminēsties, ka iepriekšējā leģislatīvajā periodā mums jau diskutējām par līdzīgu atzinumu Nu, toreiz bija vairāk kā 500 eh, grozījumi iesniegti. Un uh, apmēram 25 kompromisi tika izstrādāti, jā, lai, lai tur panāk kaut kāda vienošanās. Šos kompromisus es esmu atspoguļojis savā ziņā tikai daļēji. Jā, šur un tur vēl varētu piestrādāt un, un paturpināt sarunas, nekad tās no sākuma, nu, vēlos aprakstīt visus kompromisus. Uh, lai izvairītos no uh, riska, ka būs kompromiss par kompromisu par kompromisu vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, labi. Uh, tātad uh, padoms nostāja, to esmu pieņēmis zināšanai. Šāds tāds punkts esmu pārstrādājis, bet pirmām kārtām ir runa par to, ka mēs uzsveram to, ko mēs domājam. Jā, padomu mēs runāsim, protams, lai atrastu kopēju kopsaucēju tā sacību, bet tas ir nākamais solis. Un um, pēc sarunām sagaidu, ka Nu, vismaz ar eh, Nīlandes pārstāvjiem bijušas sarunas un, eh, un nu, šādi tādi cerīgi signāli. Tad trešā nodaļa - finanšu caurskatāmība. Ceturtais tā nodaļa - konsultācijas ar lietotājiem. Un tas eh, lielā mērā atkārtojas kā vecajā ziņojumā. Otrajā nodaļā ir divas tātad labojumi par, KM, par MVU piekļuvu tirgu un tāpat arī uzsvers uz apmācību un labiem darba apstākļiem. Mm, tātad runājot par uh, ostu pakotni 1 un 2, tur turpinās diskusijas, uh, ostu pakotni 3 un mums nostāja negatīvi. Un uh, grozījuma otrajā nodaļā mums, prāt, rada tādu pozitīvu uzrāvienu, kas būtu arī jāizmanto. Nu, un tad tagad konkrēti par atsevišķiem grozījumiem. Piekļuvu tirgumu. Nu, tās, tas nav tieši priekšlikuma subjekts, tā sacīt, jo nosaukumā rakstīts, ka ir runa par, par uh, ostas pakalpojumu organizāciju. Nu, ja runa par dažādām pakalpojumu organizācijas formām, mēs nevēlētos liekt kādu konkrētu modeli dalību valstīm, lai valstīm dod iespēju pašām lēmt, nu, kā tās organizē savus pakalpojumus, kā tās nodrošina brīvu pie, piekļuvu pakalpojumiem, un daudz, daudz pakalpojumiem tāds arī ir. Bet uh, nesam apmierināti īsti ar otro nodaļu, un dažiem ir bijis par daudz, citiem par maz. Un, uh, tādu lielu pienoto vērtību, kas ir par ostu pakotni trīs, eh, nu, neesam saskatījuši. Un tādēļ esmu gandarīts, ka tiekoties eh, ar komisāru Bursku ir eh, izdevies par šo to vienoties. Par trešo nodaļu, par finanšu caurskatāmību, uz to arī es koncentrējos. Otrkārt, nu, visa regula domā tam, lai būtu konkurētspēja bet uzlabot eh, konkurētspēju eh, mums jādomā arī par eh, darba vietu apstākļu uzlabošanu un par sociālo dialogu jādomā. Un esmu norūpējies par to, ka šur un tur daudzās Eiropas ostās darba apstākļi ostas strādniekiem, diemžēl, ir sliktāki. Nepietiekama izglītība te bieži vien pievainas. Tā nevajadzētu būt, kad 21. gadsimtā darba ņēmējs, kas stā, stāv tur pie, pie termināla un brīnās tagad, kad viņiem būs jāstrādā. Desmitais eh, pāns, kas visiem dalībniekiem eh, tātad eh, piedāvā vienlīdzīgas iespējas, ir svarīgi. Tad te runa par nepieciešamo izglītību gan dalību valstīm, gan darba ņēmējiem, nepieciešams sociāls dialogs, nepieciešams standārti ir jāskatās, nepieciešams sociāls dialogs dalību valstīs, lai nodrošinātu darba drošu, tātad drošas darba vietas un, un, un, uh, un sakārtot šo jomu. Problēmas, šīs problēmas, protams, šī regula nevar atrasināt, bet nu, vismaz mēs varam norādīt šīm problēmām. Ir jāuzrāda, ka mēs to apzināmies. Un uh, jāpanāk, lai tie, kas par to atbild, attiecīgi meklēt risinājumus. Tālāk uh, finanšu caurskatāmība, tas ir šīs regulas centrā saistās arī ar diskusiju par valsts atbalstu. Nu, valsts līdzekļu izmantošana, protams, ir skaidrs, ka, ja tie tiek iesaistīti, tad eh, ir nepieciešama transparencija, nepieciešama caurskatāmība. Tas skaidrs. Un eh, savā ziņā tas eh, attiec arī uz, uz tātad gala lietotājiem. Šiem kritērijiem jābūt skaidriem. Es saku, uzsveries kritērija, kā var pretendēt uz šiem, šiem finansēm. Un, protams, individuāls eh, lietas jāstāja konkrēti ostu ziņā. Kas attiec valsts atbalstu? Konkurences ģenerāla direktorāts ir eh, uzsvērts, ko līdz 15. gada beigām būs gatavs pirmais projekts eh, regulē par blokveidu izņēmumiem. Jaunajiem tātad regulē. Un tas ir ļoti labi, ka būs šie kriteriji, un tā jautājums tikai, nu, kāds viss izskatīsies ir svarīgi domāt ne tikai par investīcijām līdz kaut kādam x eh, slieksnim, sacīsim, bet ir eh, jārunā arī par konkrētiem infrastruktūras elementiem, kas var pretendēt uz šo te nu, valsts atbalstu. Un tālāk uz tā autonomija nākamais jautājums. Nu, kas var sniegt ar pievienoto vērtību virknē jostu? Nu, man nešķiet loģiski, ka, ka piemēram, lēmums par to, kā pie šīs naudas tur Barcelonā vai Ljubljānā vai, vai Kantijā tiek uh, izlēmts kaut kur citur. Ir nepieciešams, lai ostām būtu pašām savi instrumenti, savas stratēģijas izstrādē un īstenošanai. Un līdz ar to šiem lēmumiem jāatrod savu ostu rokās. Tas nav varbūt nekas jauns, bet katrā ziņā šajā atzinumā vēlreiz to uzsver. Nu, visbeidzot, uh, par um, uzraudzību un konsultācijām ar lietotājiem. Un nu, te nav tāda viena, vienas panacējas, kas, kas darētu visiem vienu risinājumu. Runāju par konsultācijām ar lietotājiem. Te jādomā par proporcionāliem kritērijiem, kā tad lietotājs tiek informēts, bet um, arī jādomā par konsultāciju formu, kas tomēr būtu jāatstāja ostu pārziņā. Nu, ir nepieciešama, protams, neatkarīga uzraudzība nāk arī iestādi, kur var sūdzēties, tad iesniegt uh, sūdzības. Nā, daudzās valstīs tā, tas tā arī ir, uh, bet uh, ja tā tad jau vien tas būtu kādā ministrijā, lai kur, bet to nevajadzētu tā kā uzspiest. Uh, jābūt, jābūt šādai vietai, šādai iestādai, uh, lai cilvēks to atrast, bet uh, kā, kā un kur tas jāstādā valsts pārziņā. Un noslēgumā. Un kāda doma, kas varbūt šeit pirmoreiz izskanēja Es no Freeport ETF uh, partneri ir gatavi konstruktīvi līdzdarboties, ja viņi uzskata, ka ejam pareizajā virzienā, pat ja visi nebūs apmierināti. Tāds pats eksports man radies arī no vairuma ēnu referentu viedokļiem. Uh, mums es arī pateicos viņiem par, par līdzdarbību un vēl noslēgumā divas lietas. Termiņš uh, grozījuma iesniegšanai līdz šim ir paredzēts kā 22. jūnijas Mm, tādēļ, ka ir um, logums pagarināt par nedēļu šo, šo termiņu, es piekrītu, ka termiņi tiešām ir tādi paknabijuši, varbūt tā darīsim. Un otrkārt, um, iepriekšējā sanāksmē, tiekoties lēnu referentiem, par to jau runājām, proti, ka ņemot vērā vasaras pārtraukumu, varbūt tad septembrī mums vajadzētu tiešām piesākt pie kompromisiem, un tad, attiecīgi, oktobrī atkal uh, atgriezties pie, pie šī jautājuma. Un, un, Es paldies vēlreiz par sadarbību. Es nešaubos, ka pastāv iespēja neskatoties uz daudziem iesniegtiem grozījumiem, beigās tomēr kaut ko, kaut ko vērtīgu kopējas spēkiem sarūpēt. Paldies. Vielen Dank, Knut Fleckenstein. Un... Paldies Fleckensteina kungam. Un tālāk eh, došu vārdu pārējiem. Viss ir daudz eh, cilvēku pieteikšies runāt, tādēļ man jāierobežo jūsu uzstāšanās laiks līdz divām minūtēm. Pirmā Rotenbergs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos iekļauties laikā. Referents ir paveicis lielisku darbu, viņš ir pamatīgi piestrādājis, lai rastu saprātīgu risinājumu. Manuprāt, šis ir, šī ir tāda ļoti labi pārdomāta pieeja, bet pilnīgi visam nevaru piekrist. Jā, caurskatāmība atklātums ir svarīga joma, jo tas veicina konkurenci. Un konk tas veicina investīciju piesaisti, kas mums visiem ir svarīgi. Bet eh, šis jautājums ir ļoti cieši saistīts arī ar tirgus pieejamību. Un te mūsu viedokļi dalās ņemot vērā mm, tās sarunas, kas pašlaik notiek, cerams, ka mēs varēsim panākt kaut kādu kompromisu. Mums nešķiet, ka visas normas, par kurām šeit ir runa, varētu iekļaut tiesību aktā. Jā, tie ir sociālā dialoga rezultāts, bet mēs vēlētos vērst jūs uzmanību faktu, ka nereti nonāk pretrunā ar subsidiaritātes principiem. Mēs piekrītam tam, ko jūs sacījāt par regulējumu un par tehniska rakstura punktiem, un kas attiec uz pakalpojumu sniedzējiem, jā, kritērija ir svarīga, bet šie kritērija mūsu, saskaņā ar mūsu pieeju, būtu jābūt daļai no vienotas sistēmas, kur nenotiktu nekāda diferenciācija, kas vēlāk varētu radīt problēmas. Septītais pants un jūsu skatījums uz tā pārskatīšanu. Um, mums vajadzētu noteikt minimālās uh, prasības, nosakot uh, prasības pakalpojumu sniedzējiem. Pretējā gadījumā mēs riskējam, ka būs sūdzības un pārsūdzības. Tālāk ostas nodevas, nu, acīm redzot, ostas pārvalde ir tā, kam būtu tās jānosaka. Un varbūt šeit vajadzētu uzklausīt dalībvalsts un ko tās vēlas. Runājot par mazākām ostām, tur varbūt ir atšķirīga situācija, tur ir mazāki krāvu apjomi un tās varbūt, nu, ir ņemtas vērā neatbilstošā apjomā. Un ostas pārvalde ir svarīga katras ostas darbībai, un dalībvalstīm pašām ir iespējas pāraudzīt savas uh, ostas, izmantojot jau esošās struktūras. Un, e, Frenkungs, jā, vēlētos mums pateikties, mēs turpināsim sadarboties un ievērosim kalendāro grafiku, ko jūs esat noteicis. Paldies, un tālāk Pēters Van Dālens. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atbalstām mūsu referentā piedāvātās līnijas šī priekšlikuma ietvaros ir jāmeklē finanšu caurskatāmība. Mēs zinām, ka Eiropā ir dažāda veida ostas, kas eh, tiek finansētas eh, reģionālo lēmēju iestāžu melnās kases. Tas nenotiek caurskatāmā veidā un eh, kavē taisnīgu konkurenci. Mums ir, mēs pieprasām finansiālu caurskatāmību. E, paliek e, spriedze starp komisijas priekšlikumu par valsts atbalstu, kas ir paredzēts uz, uz gada beigu un šo ziņojumu. Es gribētu no komisijas vairāk informācijas un gaismas par to, ko sagatavos konkurences ģenerāla direkcija, jo eh, tas ir būtiski attiecībā uz šo ziņojumu. Eh, Ats, grozījumi attiecībā uz dažiem ostu pakalpojumiem, kuri galvenokārt nodarbojas ar kuģu pietavošanu un attavošanu drošos apstākļos, un tas ir dienests, um, uz kuru nevajadzētu taupīt, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un mēs zinām, ka šis likumdošanas priekšlikums ir visai plašs, tālajoši, un es gribētu, lai mums būtu pietiekami daudz laika grozījumiem. Es uzrunāju jūs priekšsētāju, vai, vai grozījumu iesniegšanas termiņu var pārcelt uz vēlāk. Paldies! Paldies, un tālāk Maisners kundze. Jā, paldies, paldies uh, Frankensteina kungam kā referentam Jā, ir ļoti labi, ka jūs esat izdarījuši salīdzinājumu ar iepriekšējo ziņojumu un kā eh, esat paskaties. Eh, esmu arī eh, atsvaidzinājis atmiņā, ko komisija šeit ir teikusi un ko padomu, kas ir ziņojumā. Un tas atspoguļas zināmā mērā arī e, iesniegtajos grozījumu priekšlikumos. Finansiālā caurskatāmība, jā, tas ir pareizi, ka uz to jūs koncentrējaties un mums tiešām vajag vienādas spēles noteikums visiem. Otrā nodaļa pieeja tirgiem. Nu, eh, tas, kā jāorganizē mm, ostu dienesti, nu, eh, es te gribētu teikt, ka ostas ir dažādas un eh, tādēļ ir jābūt noteiktai elastībai. Un ja, piemēram, Anglijā ir privātas ostas, Antverpene valsts, Eh, un tā tālāk. Ostas līdz šim ir labi darbojušās, izmantojot esošos instrumentus, un ir svarīgi, lai tiktu uzsvērts tas, ka ir uh, svarīga arī apmācība un izglītība. Un uh, nedaudz pārveidojot uh, šos te daļu, mēs varbūt varētu panākt vienošanos. Uh, Un apsties komisijas priešlikumā 20. apsvērums par kravu apstrādi un uh, koncesijām. Te es gribētu atsaukties uz 4. pantu. Uh, par to, kā ir nepieciešams padarīt pieejamus ostu pakalpojums visiem lietotājiem un lai netiktu mm, veidot tā saucamā krējuma nosmelšana. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un kas attiecas uz neatkarīgu pāraudzību struktūru, un nu, tur komisijas teksts ir tik šausmīgi sarežģīts, ka, man liekas, tur varētu padomāt par uh, pragmatiskāku un saprotamāku uh, variantu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu paust gandarījumu par pozitīvajām pārmaiņām, kas ir iekļauts Fleckersteina kunga ziņojumā. Eh, konkrēti attiecībā uz satālināšanos piekļuvas tirgumu, kā tas ir norādīts tekstā. Atcerēsimies, ka pēdējo trīs mēnešu laikā Eiropas um, ostās ir trīs nāvis gadījumi, eh, kas ir saistīti ar nepietiekamu sagatavotību eh, profesionālā ziņā. Tāpēc goja pilnībā atbalsta Fleckensteina kunga priekšlikumu attiecībā uz veselību, drošību, apmācību, sociālo dialogu un strādājošo tiesības. Mēs pilnībā atbalstām caurskatāmību visās jomās, bet nedrīkstētu pieļaut to, lai caurskatāmība tiktu izmantot kā alibi, lai ieviestu mērus, kas strādājošajiem atņemtu viņu tiesības un kas novestu pie drošības e, līmeņa pazemināšanos. Mēs esam gatavi sagat, sadarboties parlamentā ar Fleckensteinu kungu, lai varētu uzlabot šo e, teksta e, šo tekstu. Paldies! Paldies, eh, priekšsādātāji, nākošais runātājs. Vēlēt, vēlos pateikties Lekenštein kungam par paveikto. Eh, trešā reize, rīstā reize Eh, bet vispirms es gribu atkārtot sevis teikto par um, valsts finansējumu caurskatāmību. Mēs nevaram runāt par ostu pakalpojumiem bez valsts naudas ieplūdes tajā infrastruktūrās un eksploatācijā. Un kā norādīju pirmīt visas apvienotās karalists tos ir privatizēts, bet es runāju kā Eiropas un nevis kā Eiro, eh, apvienotās karalists pārstāvs, un tāpēc es apsveicu Fleckensteina kunga iniciatīvu un raugos eh, un cerīgi raugos uz to, ka komisija viesīs skaidrību lietās, eh, kas jau ir sarunāts. Tomēr tas nemaina man viedokli, ka nav nekādas jēgas Eh, virzīties ātri. Vēl eh, turklāt es uzskatu, ka ik vienā likumdošanas ietvarā ir jāņem vērā Eiropas eh, ostu daudzveidība, geogrāfiskā atrašanās vieta, lielums, organizatoriskā struktūra pārvaldība un tie tīri, ko šīs ostas apkalpo un šajā sakarā. Fleckensteina kungs domāja, ka nav attiecīgi uzdot vienu vienīgu metodi. Un tāpēc eh, no otrā nodaļas ir jāsvītro piekļuvis nosacījumi. Esmu um, gandrīz par strādājušo tiesību iniciatīvu, sociālajiem standartiem un um, ne, uh, eh, gadījumu strādnieku eksploatācijas. Uh, Eh, novēršanu un vajadzētu svītrot um, bagarēšanu. So, in closing, I would say that... Nu, tāpat manas grupas politikais, politiskais mērķis ir iekļaut šo visu jautājumu plašākā transporta politikā, kā respektētu vidu lietotājus Un, protams, nākot, paldies priekšsēdētājiem. Nākošais runātājs. Paldies, un nākamā. Nākamais runātājs Pīters Junkers. Nē, dāmām priekšroka. Mm. Bet es esmu N referente. Bene, il testo della... Paldies priekšsēdētāju komisijas tekstā ir piedāvāta tirgus atvērtība, lai veicinātu konkurenci un samazinātu monopolu nozare. Vairāk aspekti tomēr ir eh, problemātiski konkrēti runājot par mazo ostu pārvaldību. Ir atšķirības tās starp Eiropas ziemeļu un dienvidu ostām. Pirmās ir šķietam efektīvākas un vieglāk pārvaldāmas Eh, pastāv atšķirības starp Eiropas ziemeļu valstīm, kuras respektē zināmas standārts un nosacījumus, kas dod tām iespēju darboties efektīvākā veidā saskaroties ar uh, ostu pakalpojumu problēmām. Tādējādi ir runa par Eiropas ziemeļu standārtiem un pastāv bažas ka administratīvā nasta neapgrūtina situāciju, nepasliktina to pakalpojumu ziņā, bet mēs gribētu izvē, izvairīties no mazo ostu pārslogošanas ar šādām administratīvām nastām. Un izvairīties no pakalpojumu sniedzējai tur, kur satiksmes eh, līmenis to neattaisno. Piemēram, varētu ņemt vērā arī vidas eh, apsvērumus, lai ierobežotu pie, eh, sniedzēju skaitu. Katrā gadījumā situācija ir jāskata katrā konkrētajā gadījumā, taču ir jāatzīst tas, ka situācija ir daudzveidīga un priekšlikums pietiekami neņem šo specifiku vērā. Tādējādi um, um, paliek iespējas, ka vidusjūras ostas tiek pārlieku penalizētas. Tāpat ir jādomā arī par dažādu strādnieku kategoriju aizsardzību. Mēs no vienas puses uh, gribētu, lai uzņēmumu organizētu savu dienestus, tāpat arī jāpatur spēkā strādājošo tiesības uz darba vietu saglabāšanu. Tāpat loča pakalpojumi nedrīkst tikt pakļauti e, e, konkurences spiedienam. Ir eh, jānodrošina arī labāku uzraudzību no komisijas puses eh, valsts iepirkuma ziņā. Tu es tūlīt beidz savu stāšanos priekšsēdētāju un regula nedotu iespēju panākt virzību harmonizācijas ziņā, jo ir pārāk daudz e, iespēju nacionālām lēmēju iestādēm. Priekšsēdētājs pārtrauc, pārtrauc runāt. Diemžēl man jūs jāpārtrauc. Un tālāk došu vārdu Čekie Fosterē. Visiem jāpaspēj izteikties. Jā, paldies priekšsēdētām, paldies eh, referentam, kam te nav bijis viegls darbiņš darām, runājot eh, par apvienoto karalistu. Pīters ir referents no ECR. Jā, mēs apmēram 60 gadiem privatizējām ostas, un tāpēc ir jāskatās, un mēs katrā ziņā nepieļausim, lai tas negatīvi ietekmētu to, ko mēs jau darām. Uh, Manevru iespējas, protams, ir, nav pietiekoši eh, tālu virzību panākt uz priekšu par eh, kūģu bunkrošanas degvielas noteikumiem, kabatāžu, eh, loču pakalpojumu un tā tālāk, bet es piekrītu arī referentam par to, kas tik runāts par darba spēku. Mēs doku strādnieku schēmu uh, um, pārtraucām, un uh, tā nedarbojās īpaši veiksmīgi, nebija droša, un mēs nevēlamies pie tās atgriezties. Tālāk uh, runāt par atkāpu mazajām ostām. Mūsuprāt, šai uh, atkāpē ir jāsaglabājas, jo te ir runa galvenokārt par lielajām ostām, kas attiecas uz uh, publisko pakalpojumu pienākumu. Mēs nepiekrītam pieejai, referenta pieejai, jo tas varētu radīt nevēlamas sēkas. Paldies, un paldies arī par to, ka turējāties pie sev atvēlētā laika. Un tālāk, Lins Vanda Kams. Jā. Priekšsēdētāji, paldies! Piekrītu daudziem runātāģiem, kur izteicās pirms manis. Fle, eh, Fleckensteinas ziņojums numur divi tik tiešām ir pavirzījis situāciju uz priekšu, Fleckensteina priekšu E, pieeja ir praktiska, realistiska un um, e, izdevīgos tām. Gribu runāt par divā, vairākām lietām. Pirmkārt, kā nodalīt finanšu caurskatāmību no piekļuvas tirguma. Ja jūs vēlaties finanšu caurskatāmību, tad ir noteikti jāzina tas, kāda ir tirgus piekļuvas noteikuma. Un Fleckensteina kungs radikāli nodalījis abas lietas un e, var, sev, var jautāt, ko tas praksē nozīmēs. Otrkārt, par tiem, kuri piedāvā dažādus ostu pakalpojumus. Mēs nevēlamies, un to teica Pēters e, Vandālens, lai e, kuģu pietavošana, attavošana būtu uh, uh, izlasīšanas procedūras. Nē, ir jāpiedāvā pakalpojums 24 stundas eh, diennaktī un ar visu, kas e, tur ir e, iesaistīts. Tālāk, un šeit es piekrītu, mēs nevēlamies e, dienstrādniekus. Dienstrādnieki ir viss pilnīgi novecojusi sistēma, bet tirgi kļūst aizvien fleksiblāki un ko varētu teikt Fleckensteina. Maisners kundze, nē, tālāk gadījumā Ivo Belets nākamais. Thanks very much, uh, Chairman. Um, just, uh... Paldies priekšsādātāji. Es varētos nāk klajā ar pāris piezīmēm papildus tam, ko teica Sims Vanderkamps, Vostenberger un vēl daži. Um, kā jau tu teici, vairāk referents šeit nav vienīgais pareizais eh, modelis eh, un ostu pārvaldības modeļi atsevišķās valstīs jau ir komisijas apstiprināta, attiecīgi nav iemesla to nesaglabāt. Es domāju, ka komisijas Eh, aprobācija nozīmē to, ka ostas respektē noteikumus attiecībā uz tirgus piekļuvi um, un valsts iepirkumiem. Tālāk par um, pietavošanās dienestiem. Eh, šeit uh, pilnīgi pareizi norādīja um, Vanderkampa kungs pats. Uh, E, ierobežotas piekļuves gadījumā ir jānosaka šie pietavošanās pakalpojumu e, sniegšana. Par valsts palīdzību runājot, e, grozījums ir apsvērumā, bet mēs gribētu iekļaut atsevišķā pantā un iesniegt grozījumu šajā sakarā. Un divi papildu punkti, kas jau ir iesniegti priekšsēdētāji, tā ir, tie ir loča pakalpojumi, mēs piekrītam, e, kā tā ir jāpatur ārpus e, šī teksta, tas ir vispārīgas intereses pakalpojums, un tas pats attiecas arī uz bagarēšanu, kas būtu e, jāizņem no šī teksta. Paldies! Nākošais runātājs Miltijādis Kirkos. Paldies priekšsēdētājiem! Eh, vēlos pateikties par lielisko darbu, eh, bet eh, teikšu, jāsaka daži vārdi attiecībā uz situāciju Grieķijā. Grieķija ir valsts, kas saskars ar nopietnu krīzi, dziļu krīzi ostām un ostas nerad saņem valsts subsīdijas. Jautājums par finanšu um, caurskatāmībām. Mēs to atbalstām, bet mēs gribētu izslēgt mazās ostas no 12. pānta D paragrāfu uzskaitziņā, jo mazā ostām administratīvā rasta būtu pārliecīgi liela. Tālāk runājot par ostu pakalpojumu lietotājiem. Mēs šeit varam piekrist. Noslēgumā vilu te gribu piebilst, ka priekšlikums uzlabo uz darbību un liek uzsvaru uz caurskatāmību investīciju ziņā. Paldies referentam. Nākošais runātājs Dominiks Rikē. Paldies priekšsēdētājiem. varētu būt tas, kā daudzveidība ostu apjomā un, un mērogā ir eh, novedusi pie samērā lielām grūtībām. Šis ir otrais Fleckensteina ziņojums un ceturtais komisijas ziņojums, un ir bijuši pirms dažiem gadiem visai uh, E, nokaitēti brīži. Uzskatu, ka ziņojums ir labs, es atbalstu daudz. Mm, es nostājos attiecībā uz e, fleksibilitāti, administratīvo um, darbu un citām lietām. Bet man ir viens iebildums un viens jautājums. Jautājums ir tā, ka uh, Eh, pārvaldnieks un eh, lēmēja iestāde. Atsevišķās ostās tas eh, ir viens un tas pats, citās ostās nē, un ir grūti tos iekļaut vienā grozījumā. Tāpēc šeit vajadzētu lēmēja iestādi un pārvaldnieku nodalīt, jo ja lēmēja iestāde nosaka pārvaldniekam īpašas ierobežojumus, tad tas notiek koncesijas ietvaros. Pārvaldniekam uh, ir jāparedz eh, manevrēšanas iespējas un jāapzinās, kā ir eh, privātās ostas, kurās nav kādas lēmējas tādas vai virsvaldes, un uh, ir uh, citas ostas, kur šī lēmējas tāda vai administrācija ir nozīmīga. Uh, Tālāk, ņemot vērā patieso lietu situāciju, runājot par kontroli, mums būs ļoti grūti īstenot salīdzināmas uh, kontrolas. Uh, un tāpēc kontrola Eiropas uh, līmenī tādu kontroli veikt nebūs viegli. Paldies! Nākošais runātājs Inesa Jālasendē. Sí, gracias, president. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es piedalījos um, sarunās um, un piedāvāt līdz pa četriem priekšlikumam. Es apsveicu šo jauno um, mēģinājumu, kas, manuprāt, ir visai auglīgs no referenta puses. Bet katrā ziņā atsevišķi atsevišķas nost, atsevišķas nostādnes jaunajā priekšlikumā, manuprāt, ir nozīmīgas. Aspekti, kas saistīti ar konsolidāciju, ar um, sociālā dialoga stiprināšanu ne tikai, bet arī citās jomās. Tie ir atspoguļoti, to apsveicu, bet es gribēju zināt, uh, cik tālu padomē e, tas tiks pieņemts. Tālāk par valsts atbalstu uzskatu, ka iekļaut tos apsvērumā mēs atvieglojam caurskatāmību. Šajā e, dosjē konkrētajā un apsveicu, ka tas tiek atzīts kā uh, kā nozīmīgs pakalpojums, bet ir situācija jāpadara caurskatāmāka. Un šeit runājot par 4. 15. pantu, vai e, to varētu vai uzlabot, vai, un vai ar piedāvāto tekstu mēs uzlabojam caurskatāmību. Un visbeidzot komentārs no referentu puses Eh, par to, kas, notiek, kas tika teikts Madridē un tika teikts Barcelonā. Nē, tas netika teikts Madridē, bet um, Spānijas parlamentā. Es uz, nedomāju, kā būtu kas jāiebilst pret to, ka Spānijas parlaments lemj par ostu nodavām. Uh, Paldies, un nākamā Lūsija Andersona. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka eh, referenci ir tiešām izdarījis milzu darbu, lai saglabātu valsts atbalstu eh, ziņojumā. Un sacīt, kur mēs būtu, ja tas, eh, ja viņš būtu, nebūtu referents. Iel, punktu iekļaušana par sociālo dialogu, par strādājošo tiesībām, tas ir ļoti svarīgi. Mūsu grupai tas šķiet īpaši svarīgi. No Čekijas komentāriem jums būs skaidrs, kā apvienotā karalists eh, situācija atšķiras no citām dalību valstīm, un tas attiec gan uz galveniem ostām, gan uz ārotbiedrībām. Un, protams, ka mēs labprāt gribētu, lai šīs priekšlikumi nebūtu vispār. Un līdz ar to ņemot vairāk īti teikto un jautājumu par to, vai mēs nepārsteidzamies, jo no vienas puses mums ir vajadzīgs uh, progress, īpaši investīciju jomā, valsts atbalsta jomā. Nu, vissvarīgākais ir paredzamība ostu sektoram, lai viņi tiešām varētu uh, sasniegt tos mērķus, ko mēs vēlamies, lai viņi sasniegtu integrēts tīkls, uh, drošas darba vietas un tā tālāk. Varbūt mēs uh, nedaudz no nu, nepareizās pieejas eh, esam ehm, piegājušam jautājumam. Ines to arī minēja, bet lasot līgumu par labāku likumdošanu, nu, pēc vislabākās sirdsapziņas es neredzu, kā padomi vai padoms vai komisijas paveiktais atbilst tam, kas tur ir ierakstīts. Īpaši runājam par ietekmes izvērtējumiem. Uh, jo tā izpratne šķiet ir tāda, ka ja kaut kas būtiski mainās, tad ir nepieciešams visaptvarošs, pilnīgs ietekmes izvērtējums no ekonomiskā, sociālā, vidas viedokļa izvērtēts, un kur tas viss ir. Varu izlasīt esošo punktu par to. Iestādes ir vienojušās, ka ir jāizstrādā tāds ietekmes izvērtējums, kas ļautu uh, politiķiem pieņemt eh, atbilstošs, eh, labi informēts lēmums, būtu atbilstošs um, izmaksu ziņā un tā tālāk un tā tālāk. Vai kāds var apgalvot, ka tas atbilst tam, kas šeit bija uzrakstīts? Nu, atskaitot referentu darbu, neviens cits šeit nav labi pastrādājis. Labi, nākšais Pēters Junkers. Šis priekšlikums par tirgus pieejamību, nu tam it kā par to te bija jārunā, bet tas ir koncentrējies vairāk uz tirgu un ar to, kur būtu nepieciešams noteikti ierobežojums. Caurskatāmības idejas tas jau ir labi, bet jānodrošina, lai uh, mēs būtu konsultējušies ar tiem, kas izmanto ostas. Viņiem būtu uh, jāpajautā, ko viņi par to domā, uh, par to, kas ostām ir nepieciešams, lai viņas varētu radīt kvalitīvas darba vietas, nodrošināt attiecīgu apmācību. Apmācība ir ļoti svarīga, lai mēs varētu izvairīties no nelēmas gadījumiem darbā. Paldies, Icēši, par lakonisko izteikumu, jā, tas jau īsāk, jau labāk. Un tagad vārds komisija. Paldies, un sveicināt visi! Labi, es izteikšos īsi. Nesākšu jums aprakstīt um, visaptvarošo ietekmes izvērtējumu, kas bija šīs institīvas pamatā. Ietekmes izvērtējumu, ko mēs ārkārtīgi nopietni uztvērām, jo gal galā tā ir trešā reize, kad ar šo sensitīvu jautājumu mēs nodarbojamies. Bet uh, vēlos um, nu, vērsties uzmanību uz to, um, tiešām cik daļrunīgi un izsaproši bija komentāri Lakenšteina ziņojuma projektu esam redzējuši. Ir arī ziņojums, kas caurskatāmības aspektā ir ļoti labs tāds pienesums. Ļoti nepieciešams pienesums, lai sekmētu jauno bloka izņēmumu regulu izmaiņu, izmainīšanu un pieņemšanu, kur arī par ostu pakalpojumu. Bet ne tikai par ostām, protams, bet, eh, bet lai tā, tās, tās būtu tāds jēgpilni bloku veida izņēmumi, mēs to maķinīt tālāk, nekā tikai skatīt, kāds tad ir investīciju apjoms ostās. Tā kā tas ir tāds svarīgs aspekts. Pozitīvi vērtējam arī to, ka papildus uzsvars liks uz ostu autonomiju, sevišķi finansiālo autonomiju, kas savā ziņā atbild uz jautājumu par uh, to, kāda ir uh, loma starp pārvaldnieku no vienas puses, tad ir loma sadalījums, respektīvi pārvaldnieks no vienas puses un iestādes no otras puses. Pozitīvi vērtējam arī uh, šajā ziņojumā likto uzsvaru sociālajiem aspektiem, domājam, ka dažas no šajā ziņā šeit iekļautajām idejām ir visai interesantas. Dažas no tām, protams, um, jātraktē visai piesardzīgi, nu, piemēram, runājot par uh, doku darbiniekiem, tad darbu dokos ņemot vērā šī faila priekšvēsturi, lēmām šo aspektu, lūk, pat labam mums jaunajā priekšlikumā neiekļau. Un vēl viens aspekts um, uh, tiesība obligātā pārnese, ņemot vērā daudzveidīgās situācijas, uh, kas raksturīgs dalību valstīm, kā arī ņemot vērā izmaiņas darba tirgu, ko pieminējums no dzīvi runātājā šodien. Nu, to visu ņemot vērā arī šo aspektu mēs uh, e, traktēt visai piesacīgi. Par uzsākt pakalpojumiem pozitīvi vērtējumu to, ka referents un, un viņas ņem projekts mēģina paplašināt šo jēdzienu, tagad pat nosaukums ir pamainīts, lai ilustrētu šo jauno pieeju. Tātad runa par dažādiem organizatoriskiem elementiem, kas uh, ir jāpiemina runājot par ostu pakalpojumu organizēšanu. Šeit ir svarīgi saglabāt izvēles principu, tā kā aicinu jums visiem turpināt paust atbalstu šim tekstam, kur šajā elementā ir skaidri uzsvērts, ka tiesību izvēles princips ir viens no pamatprincipiem. Tas sakmēs arī to, kā valsts atbalsta režīms būs nu, maksimāli iedzīgs, teiksim, un vēl viens aspekts, kas mums prāt jāaptur prātā, runājot par eh, šo nodaļu, ir eh, nu, savā veidā procedūra kodificēšana attiecībā uz ostas pakalpojumu izvēli. Kādēļ? Nu, tas, tas tādēļ, ka ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme starp dažādiem um, eh, lietā iesaistītiem. Tas ir svarīgi arī tādēļ, ka tādēļ mēs izvairīsimies no, no sūdzībām, no, no, no komplektiem kas var daudz izmaksāt tiem, kas darbojas ostās, un uh, Un mēs beidzot Tādēļ mēs arī spēsim uh, novērtēt kontroli, ko reizēm veic ārpus Eiropas esošie investori. Labākais uh, instruments, kā panākt uh, tātad uh, lietas sakārtošu šajā jomā, ir kodificēt at, atsevišķi izvēles. Tātad uh, aspektus uh, Mums bija konstruktīva pieeja. Padome mm, nāca klājā ar jaunu pieeju. Varbūt arī šeit jūs varat piesākt pie šī jautājuma. Tālāk, loča pakalpojumi, pilotāžu. Nezinu, kāpēc jūs to vēlaties svītrot no darbības jums. Mēs uzskatām, ka vismaz pagaidām te ir skarbinā par ekskluzīvām tiesībām, un tad kādēļ gan loča pakalpojums, kas tiek ārkārtīgi svarīgi runājot par, par ostas darbu, kādēļ šos uh, pārkalpojums nevar pakaļaut uh, vispārīgiem izvēles uh, tādiem principiem. Vispēcot par darbības jomu. Piefiksējām uh, dažu kolēģu komentārus uh, par šo jautājumu. Domāju, ka arī nu, varam uh, izslēgt no dabības jomas mazās ostas, tevis uh, ar izpratni raugos uz plaustiem argumentiem. Domāju, ka šeit tiešām regulā. Uh, regulē Eiropas dimensijas ostu aktivitātes, teiksim tā. Kā mēs definēsim šīs ostas, nu tās pamatā figurē TNT vadlīnijās. Ja mēs paturēsim eh, darbības jomā eh, tās ostas, kas ir TNT vadlīnijās, tātad eh, pamat tīkls un tā, tad tas būs īstais līmenis. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, nu un Lakenštēn kungs jums noslēgumā vēl vārds. Paldies, priekšsēdētāji, nu, te visiem punktiem nepieskāršos, skaidrs, ka. Kā Mums vēl daudz būs jāpārunā. Arī runājot par um, iesniegtiem grozījumiem, bet divas, trīs tādas pārpratums vēlētos uh, kliedēt. Un vēl trīs komentāri arī. Pirmais pārpratums saistās ar uh, uh Iljā Cenders kundzi. Protams, es saprotu, ka, ka Spānija šajā lietā nav varbūt tā, tā, tāds grēkās. Tas ir ne tikai piemēri. Nav runa par nodokļiem. Ja? ir, ir uh, runa tā, par, par, par investīciju tad, saņemšanu, par, par gala lietotājiem un tā, nu, nu Latvijas gunas tā kā kaut kas tāds būtu neiedomājams, bet, nu, labi, tad, tad to mēs varam jums pārspēst, es nu, nekādā ziņā nebiju to domājis kā tādu īpašu tādu kritiku apret pret, pret Spāniju nekā. Otkārt, es zinu, ka ostas uh, Lielbritānijā saskars ar īpašām problēmām. Iepriekšējā diskusija raundā es atceros, ka kāds kolēģis sacīja, ka Lielbritānija piekrīt, ja tam to papildina ar, ar, ar, ar vienu puteikumu, ka šis priekšlikums neatiec uz ostām, kas atrodas uz savas. Bet, nu, labi, ir arī objektīvas problēmas, kas to saistās, protams. Ja to sastās objektīvas eh, problēmas, un no to mēs to noteikti ņemsim vērā. Gan jau, ka Londonā par to sīkāk parunāsim un tā. Bet eh, kāpēc tomēr, ka mēs nonākam pie laba rezultāta? Daudz no kritiskajām piezīmēm arī esmu apsvērs, ja, un, un, eh, un, un eh, tā tas ir noteikti, nu, piemēram, kas notiek ar mazajām ostām. Piekļuvu tirgumu, tajā atklābā at, atšķirīgs risinājums, un mēs to apzināti esam tādēļ atstājis. Varbūt eh, formulējumi šur tur nav tie precīzākie šai ziņā. Un varbūt debuši kā tā mēs arī uztaustīsim kādu labāku formulējumu, ko tad varam te iestrādāt. Savskatāmību un piekļuvu tirgumu. Nu, man, manuprāt, tur uh, tie labi mēs varam vienoties. Un te nav runa par, tā teikt, uh, izmaksām, ka transports par katru cenu ir runa par kritēriju caurskatāmību, lai mēs zinātu, kā tas cenas tiek noteiktas un tā tālāk, lai tur nebūtu nekādas patvaļas, ja. Uh, Mēs eh, vēlētos tāds vienzīgs spēles noteikums. Uz daudziem komentāriem var sacīt, jā, varbūt tur par formulējumu, kā es sacīju, var, var padomāt, piestrādāt, bet komentāri, noslēgumā trīs komentāri. Pirmkārt, nu, grūti izsako tam, kad daži kolēģi saka, ka varbūt šis tas ir varbūt vieglāk pavēlkums eh, ziemeļostām, ziemeļostām, jo ziemeļostas, lūk, esot eh, daudz efektīvāks savā darbā. Nu, ja iereiz tā tas ir, tad baidos, ka piemēri, mm, kas būtu jāuzlabo, arī tad būtu jāņem no ziemeļostām, nevis no dienvidostām. Un tā gadījumā vienkārši jāskatās, vai tad tiešām ir tā, ka dienvidu ostās um, šis tas būtu jāmaina, lai tās uzlabotu savu darbību. Vai drīzāk tad atkal būs runa par papildus slogu, kas nu, nekādos ziņā nav nevienās mūsu interesēs. Darba tirgus, tas, protams, mainās, jā, jūs to uzsvērāt. Tas ir jāņem vērā, skaidrs. Bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka man ir pilnīgi skaidrs. Un varbūt te jāapmeklē kaut kāds cits formulējums, labi, esmu gatavs pie tā piestrādāt, bet, bet, protams, mēs, mēs nevēlamies uzsvērt kaut ko papildus darbu ostām. Mēs vēlamies vien to, lai šī šī regula nemainītu pastāvošos darba apstākļus, bet eh, jāsūtās kā signāls, ka, lūk, eh, Mēs redzam, ka, nu, ka arī darba apstākļi ir svarīgi, gost konkurēt spējas uzlabošanu, viss tas ir mazākais, ko mēs varam darīt, lai apelētu pie tiem, atbilstot subsidētas principam vai kuriem citiem tur kritērijiem, tie, kas atbild par sociālo dialogu, lai viņi to arī tad nopietni uzņem, lai viņi risina šo uzdevumu, jā, ja? nu, mēs, protams, ne, bet, bet, bet, bet lūk, jūs tur, jā. Ja? Nu, šāds signāls tam mums vajadzētu sūtīt. Lai, uh, tiem, kas tur strādā, mēs, protams, mēs neko nevaram mainīt darba apstākļos, bet katrā ziņā ziniet, nu, ka mēs to apzināmies un mēs to visu nepieņemam. Nu, skaidrs, ka mēs uzreiz vienprātību nepanāksim. Ja Dīčī konkrēti pēc ģenerāla direktorāts eh, ar savu projektu par eh, valsts atbalstu nav gājis pietiekam tālu, tad katrā ziņā mums ir var viss iespējas eh, balsot tad un, un, un balsot par to, ko mēs uzskatām par pamatot. Mēs vēlamies būt gatavi Bet balsosim tādā, ka abas šīs tēmas vismaz aptuveni būs izsvērts, un mēs zināsim, kurā virzienā tas pūš vērstās acīt. Pēdējā gadījumā nekas tur nesanāks. Uz attiecas uz padomi. Mums uz sarņās ir svarīgi paturēt prātā mm, to, kas tad ir varbūt pamatots un labs padoms nostājāt, to mēs varētu arī pārņemt tādā gadījumā, bet katrā ziņā. Ciņā Tur šur tur būs jāmeklē kompromiss. Tas nenozīmē, ka mēs jau, jau, jau, jau tagad tātad uzsvērsim visu savu vēlmu sarakstā sacību drīzāk, ka uzklausām viņus, runājam viens ar otru, meklējam dialogu, lai panāktu labu rezultātu, ko beigās arī varēja panākt. Bet nevajadzētu, protams, parakstīties zem visu, ko domā padomu tagad. Un nu, ir tāda komiska situācija. Šeit padomu strādās ātrāk par mums, parasti ir otrādāk. Mēs ātrāk strādājam, un tad padomu reaģē ilgāk, vēlāk. Nu, katram visam savs laiks, bet, nu, jā, jāmeklē tāds kopējs risinājums. Jā, paldies! Paldies Knutam Flegeršteinam un rekrutēm, kas piedalījās šajā debatē. Termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Mums tiek lūgts pagarināt šo termiņu par nedēļu līdz 29. jūnijam 2012. Nu, ko, liels paldies visiem! Nu, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, kas gan ir eh, slēgtām durvīm. Eh, Paskats par trialogu gaitu. Un te arī komisija palūkšu diviem.